Mes chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer nos travaux. Kolēģi, varbūt mēs varētu sākt darbu. Lūdzu, izturieties pēc iespējas klusāk. Paldies. Lūdzu, klusumu. Jūs noteikti visi esat iepazinušies ar darbu kārtības projektu. Ja nav nekādu komentāru, tad balstīsimies arī uz šo darbu kārtību mūsu darbā, bet tikai dažas nelielas izmaiņas. Esmu vienojies ar referentu Reimeru Bēgi, un tie ir 8. un 9. darbu kārtības punkts, proti šie punkti tiks pārcelt uz nākamo uh, sanāksmi. Te ir runa par slaveno Lisabonas paketi. Agrāk mēs to saucām par Vēgas paketi, tad par Lamasūra paketi, tad par, Lam, eh, par Lisabonas paketi. Iespējams, ka drīz eh, šī dokumentu kopa mainīs nosaukumu, bet jebkurā gadījumā par šiem dokumentiem būtu liederīgi diskutēt. Mēs vēl neesam saņēmuši atzinumu, ko budžeta komiteja lūdza sagatavot juridiskajam dienestam. Mums šis atzinums ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlamies apmainīties ar viedokļiem un pieņemt mūsu nostāju un taktiku tik ļoti svarīgā jautājumā. Haugas, pēc Haugas kundzes lūguma es gribētu aicināt atlikt arī 12. darba kārtības punktu. Tas jau tika pieminēts mūsu komitejas uh, jaunumu žurnāliņā. Tā kā mēs dzēsīsim šos darba kārtības punktus no darba kārtības un tādējādi iegūsim vairāk laika, es gribētu ieteikt, ka mēs varētu sākt diskusijas par ieteikumu grozu, grozīt 136. pantu eh, Lisabon, Eh, Eiropas Savienības darbības līgumā. Par šo jautājumu mēs spriežam kopā ar Kostālo lietu eh, komiteju, un eh, no šīs komitejas ir ieradies Elmārs Broks kopā ar savu kolēģi Gvaltjērī kungu. Dīvainā kārtā Gvaltjērī kungu šodien sauc par Koculīno kungu. Šķiet, ka te ir notikusi tāda pati lieta, kā attiecībā uz Lisabonas dokumentu kopu, vienkārši nosaukumi mainās. Jā, tad, tad Kocelīno kungs, nevis Gvaltjērī kungs šodien par to runās. Viņi kopā ar Elmāru Broku mums eh, pastāstīs par šo jautājumu. Tāda būtu darba kārtība. Nā, ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Priekšsēdētāja paziņojumi. Budžeta komiteja bija ļoti entuziastiska un uh, uzskatīja, ka man būtu jāinformē komisija ar priekšsēdētāju vēstuli. Šajā vēstulē man būtu nostāja par eh, mūsu viedokli attiecībā uz aktīvo novecošanos Eiropas Savienībā. Sekretariāts pārbaudīja šos jautājumus, un ja neviens neiebilst, tad es parakstīšu vēstuli. Šīs vēstules projekts noteikti tika visiem izplatīts. Šajā vēstulē mēs vienkārši pavēstam, ka esam par to, ka 2012. gads tiks atzīts par Eiropas aktīvo vecumdienu gadu. Ja nepieciešams, mēs varēsim to arī nobalsot par vēstuli. Vai kāds ir pret šo vēstuli? Nē? Ļoti labi. Tātad uzskatīsim, ka vēstule ir pieņemta. Paldies jums, un es uzlieku šeit savu parakstu, kas norāda uz to, ka visa komiteja piekrīt šai vēstulē. Paziņojumi. esam saņēmuši, un arī jūs esat saņēmuši vēstuli no parlamenta priekšsēdētāja Būzeka, kur ir runa par pašreizējo situāciju attiecībā uz 2011. gada pilotu projektu īstenošanu par Eiropas politikas analīzes sistēmu. Šī vēstule ir ļoti interesanta, jo tā, tā ir ļoti aktīva un arī pozitīva atbilde no Eiropas parlamenta prezidenta puses. Šeit ir runa par iniciatīvām, kas attiecas uz visām trīs institūcijām. Tas ir pilotprojekts šim pirmajām gadām, un mūsu galvenais mērķis bija nodrošināt, ka Eh, šāda iniciatīva tiks turpināta attiecībā uz trīs institūcijām arī turmākajos gados. Pārstāvis no mūsu parlamenta puses ir sagatavojis dokumentu, un varbūt viņš varētu mums arī pastāstīt par to, kāda ir pašreizējā situācija, cik tālu mēs esam tikuši, un dod vārdu Džeimsam. Lielas paldies! Paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu komitejas darba kārtībā. Mums eh, budžeta ziņā tas ir tāds kā pārsteigums, ka ir pieņemta šāda veida iniciatīva. Te ir runa par 2010. gada vienu no budžeta pozīcijām, un te bija runa par pilotu projekta izveidi, lai izveidotu interinstitucionālu sistēmu, kas eh, strādātu pie dažādiem jautājumiem, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Tad tik tiktu sniegta kopēja analīze par galvenajiem jautājumiem, lai politikas veidotājiem būtu pieejama mm, pieejams vairāk informācijas. Te bija runa par parlamentu iesaistīšanu, padomas iesaistīšanu, un eh, tur bija arī noteikts, ka šī sistēma ir eh, jāizveido līdz 2012. gadam, lai tā jau darbotos 2012. gadā. Būzeka vēstulē ir uzsvērti trīs svarīgākie punkti. Pirmkārt, tā ir procedūra, ir izveidota darba grupā ar trīs galvenajām institūcijām, kā arī ir iesaistīts jaunais ārējās rīcības dienests. Tāpat arī ir sagatavotas neoficiālas vadlīnijas pilotu projektu īstenošanai. Tiek piešķirta arī nauda 2011. gadam. Nākamais ASS mērķis ir sagatavot divus dokumentus līdz 2011. gada beigām. Tas, tā būs procedūra, uz kuras ietvaros tiks gatavota sistēma, lai izvērtētu politisko vīdi, ar ko saskarsies Eiropas Savienībā nākamajās divās desmitgadēs. Tāpat arī ir jāizmanto galvenie politikas izaicinājumi, ar ko Eiropas Savienības institūcijas ir saskārušās un saskarsies nākamajā ciklā no 2014. līdz 2019. gadam. Pilekta projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt sadarbības garu starp galvenajiem politikas veidotājiem vairākās institūcijās tā, lai Eiropas Savienība varētu saprast, kādas būs turmākās politikas tendences, izaicinājumi un tā tālāk. Ideja ir šāda - saukt to par politikas analīzes sistēmu, saīsinamā S-PAS, Un eh, noslēgumā, ja šīs pilotu projekts būs veiksmīgs, tad komisija tā vēlēsies uzsāks eh, oficiālu procedūru, šķiet, ka tas ir 49. pāns finanšu regulā. Un, protams, ka tas būs atkarīgs no projekta turmākās gaitas. Ja mani uzaicinās darboties šajā darbu grupā un budžeta komiteja tam piekritīs, tad es to arī darīšu un arī stāstīšu jums tālāk par aktuālāko informāciju, jo, manuprāt, institūcijas tagad sāk domāt strateģiski, nevis tā uh, nejaušā veidā, kā tas bija agrāk. Lielas paldies, Čeims! Manuprāt, jūsu darbs bija patiešām izcils. Kā jau jūs atgādinājāt, Viss būs atkarīgs no projekta gaitas. Taču šķiet, ka viss norāda uz to, ka, ja mēs saskatām sākumus kādai ļoti interesantai iestādēji, šī procedūra būs svarīga visām trīs institūcijām. Tas būs būtiski gan tādā ziņā, ka mēs eh, sapratīsim, kā strādāt ilgtermiņā, un arī domāsim par viedāku pieeju darbam. Man ir prieks, ka visas trīs institūcijas ir informētas par šiem notikumiem. Jūs esat cieši iesaistījušies šajā darbā, un jūs noteikti arī uzklausīsiet priekšlikumus par turpmāko budžetu. Džeims un Frančeska, kas ir eh, referenti par 2012. gadu, arī to ņems vērā. Sūrei komitejas referents vēl nav ieradies, kas, kas eh, strādā pie ilgspējīgas finansēšanas. Priekšsēdētāja paziņojumi turpinās. Kobu ņūs aprakstā jums ir pieejamas visas pašlaik lietotās valodas, tāpat arī eh, šī sēde tiek eh, pārādīta tiešraidē internetā. Tāpat arī jūs varat eh, tiešsaistē iepazīties ar dažādiem dokumentiem par 2012. gada budžetu Man arī jums jāpavēstā, ka esam saņēmuši un drīz jums nostūtīsim vēstules kopiju. Tā ir 3. februāra vēstule, un to raksta komisārs Levandovskis visu Eiropas institūciju priekšēdētājiem, tā skaitā arī Būzeku kungam. Šajā vēstulē viņš pauž savu viedokli un arī pieklājīgā veidā dot rekomendācijas institūciju priekšsēdētājiem attiecībā uz to, kā gatavot darbības projekta, darbības budžeta projektus 2012. gadām. Mēs zinām, ka iestādēm ir jāierobežo savi darbības izdevumi. Komisija saka, ka tā mm, plāno būt par piemēru, bet uh, Protams, ka šie pūliņi būtu jālīdzsvaro starp visām iestādēm. Trešais darba kārtības punkts. Iepriekšējā sanāksmes protokola apstiprināšana. Protokola nav, tad mēs varam tikt galā ar šo darba kārtības punktu. Tagad eh, trešais A punkts, papildu punkts. Te būs eh, konstitucionālo lietu komitejas referentu uh, stāstījums par to, kā notiek darbs pie uh, līguma par Eiropas Savienības darbību. Te ir runa par budžeta disciplīnas uzlabošanu. Abi līdz referenti ir ieradušies, Glatierī kungs sāks un pēc tam runās Elmars Broks. Paldies! Broka kungs un es pats. uzskatījām, ka būtu prātīgi ierasties uz budžeta komiteju, lai pastāstītu jums par šo tēmu. Uzskatām, ka ietekme būs patiešām plaša. Un tā skars arī jautājums, kas ir jūsu komitejas kompetencē. Kā jūs zināsiet, tad saskaņā ar Lisabonas līguma 48. panta 6. daļu parlamentam ir jāsniedz viedoklis. Par līguma reformu. Padome tam piekrita decembrī Bēļģijas prezidentūras ietveros, un te ir runa par līguma 136. pānta grozīšanu. Šajā grozījumā tiek teikts, ka Eirozonas dalībvalstis var izveidot stabilitātes mehānismu, ko varētu iedarbināt ar konkrētiem nosacījumiem. Mums šķita, ka ir vajadzīga viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Pat tādi, ja budžeta komiteja nav tieši iesaistīta šajā procedūrā. AFCO komiteja ir galvenā komiteja un arī ekonu, ekonu komiteja dos savu viedokli. Šīs punkts ir ļoti svarīgs tādās plašākās diskusijās, kas pašlaik notiek, eh, pārskatot eh, Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību un domājot par Eiropas Savienības nākotni. Veicot savus uzdevumus, Mēs rīkojāmies ļoti atbildīgi, tāpēc, ka mēs zinām, cik delikāts ir šis jautājums. Taču tajā pašā laikā atbildībā nenozīmē to, ka mums nevajadzētu pildīt savus pienākumus kā parlamentāriešiem. Mums ir jāsaskata un jāanalizē problēmas. Mums ir jāsaprot paši svarīgākie punkti, pat tad, ja procedūra ir tik smaga kā līguma reforma. Es negribētu šeit runāt par kaut kādām procesuālām problēmām. Te ir runa par procedūras izvēli. Kāpēc izvēlēta tieši šie, šī procedūra, nevis citas? Ir jāatcerās, ka te ir runa par 27 atsevišķām ratifikācijām, kas liks Eiropas Savienībā aizturēt elpu līdz pat 2013. gadam. Pēc tam valdības varēs sākt vest sarunas un īsnībā uh, ratifikācijas bloķēšana varētu radīt uh, ļoti smagas sekas. Tas varētu pat apdraudēt vienoto valūtu. Taču aizmirstot par uh, šiem uh, Um, šīm konstitucionālajām bažām, mēs šodien gribējām izskatīt jautājumu pēc būtības. Padome ir skaidri norādījusi savus iemeslus un arī tos pamatojusi, taču lieta ir tāda, ka šajā priekšlikumā ir runa par tādu kā starpvaldību mehānismu, proti uh, te nav iesaistītas pašreizējās Eiropas Savienības iestādes. Pašreizējais mehānisms, kas tiek iedarbināts balstoties uz līguma 122. pānta otro daļu, balstās uz kopienas pieeju. Tātad ir vajadzīgs komisijas priekšlikums, un te ir runa par 60 miljārdiem no Eiropas Savienības budžeta. Taču šīs mehānismas būtu pretkonstitucionāls. Kaut gan tam vajadzētu būt spēkā līdz tas tiks aizstāts ar uh, kādu citu mehānismu. Mehānisms, kas tika iedarbināts maijā, tiktu aizstāts ar šo starpvaldību mehānismu, ko uh, Uh, valdības, dalībvalstu valdības izveido savā starpā ārpus uh, kopienas, ārpus kopienu pieejas un īstenībā arī ārpus Eiropas Savienības procesiem. Parlamentam šeit noteikti būtu jāpauž savas bažas. It īpaši, ja mēs ņemam vērā debates uh, padomē, kur bija runa par konkurētspējas paktu. šo sākotnējo dokumenta projektu uzskatīja par tādu kā ārēju paktu starp dalību valstīm. Protams, ka ir arī pozitīvi elementi, kas um, pastiprina ekonomisko pārvaldību, taču ir arī daži elementi ārpus kopienu ietvara, kas rada problēmas. Es domāju, ka tam varētu būt smagas sekas attiecībā uz budžeta lomu, uz saikni ar budžetu un vispārējām ekonomiskās pārvaldības procedūrām. Tāpat mums ir arī jādomā par daudzgadu finanšu schēmas debatēm un citiem procesiem, kuriem vajadzēja beigties 2013. gadā. Es šeit saskatu daudz grūtību, un, manuprāt, šai komitejai vajadzētu rūpīgi izskatīt un, un varbūt ar piesardzību uh, skatīties uz to, kā šāda veida reforma varētu darboties nākotnē, kādas tā varētu būt sekas. Mēs esam ieradušies šeit, lai uzklausītu arī jūsu viedokli. Protams, ka mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai uzlabotu kopienu metodes un lai saglabātu e, savienības struktūru, taču tajā pašā laikā mēs esam atbildīgi un mums ir jāsaprot, ka mums ir jārīkojas ātri, lai nodrošinātu eiro stabilitāti. Merci, mon cher collègue. Elmar. Paldies. Brokam, brokam vārds. Priekšādētāja kungs. Es gribētu te dot tikai dažas papildu piezīmes. Mēs visi zinām, ka mēs atrodamies situācijā, kur mums ir jāieviec reformas, jāveic tās steidzami. Un mums ir jādomā par jautājumu pēc būtības, un lēmumi noteikti nebūs viegli. Mēs zinām, ka ir vajadzīgi noteikumi. Un bieži vien viena no dalībvalstīm vēlas uh, iejaukties primārajās tiesībās, bieži vien arī uh, kādā no dalībvalstīm tiek teikts, ka Eiropas Savienības noteikumi neatbilst šīs dalībās konstitūcijām, līdz ar to Eh, tos var uzskatīt par spēkā nēsošiem. Es runāju mikrofonā. Es vēlreiz atkārtošu. Mēs izjūtam spiedienu, un tāpēc mums ir grūti tā brīvi pieiet šim jautājumam un brīvi par to domāt. Ir kāda dalībvalsts, ko es ļoti labi pazīstu, vislabāk pazīstu, uzskata, un šī dalībvalsts uzskata, ka ir jāmaina Eiropas Savienības primārās tiesības, jo šīs dalībās konstitūcija neatbilst uh, primārajām tiesībām, un līdz ar to šīs klauzulas zaudē spēku. Un līdz ar to šajā valstī rodas arī um, politiska nepieciešamība kaut ko grosīt. No otras puses mums ir jādomā arī par eiro aizsardzību, par kopēju aizsardzību šai valūtai. Ir, ka, ir jāatcerās, ka eiro ir jānodrošina turpmāka nākotne. Nākamais punkts. Roberta uzskaitīja daudzas problēmas, bet to varēs paveikt tikai ar vienkāršoto procedūru jo, ja būs runa par konstitūcijas pārkāpumiem, tad mēs varētu nokļūt tādā situācijā, ko tirgus nekādā gadījumā nepieļautu. Tas nozīmē arī to, ka īpaši vienā valstī mūs noteikti nesaprastu, ja iejaukšanās šajā kompetencē nekavējoties novestu pie referenduma. Tieši tāpēc šo grozījumu nevarētu iekļaut 136. panta pirmajā daļā, jo tādējādi mēs stiprinātu padomes tiesības. Un eh, tieši tāpēc to vajadzētu iekļaut jaunā daļā, trešajā daļā, kur ir runa par dalībvalstīm. Un padomē šeit netiek piešķirtas papildu funkcijas. Protams, ka līdz ar to mēs atrodamies tādā situācijā, kur mums ir sev jāuzdod jautājums. Kādā veidā tad notiks šī attīstība uz starp valdību sadarbību? kur nav nekādas piesaistas kopienu iestādēm. Agrāk vienmēr bija tā, ka, ja bija runa par starpvaldību risinājumiem, tad tika dots uzdevums eh, kopienu institūcijām, lai tās eh, dotu konsultācijas, lai tās eh, darītu savus pienākumus un tā tālāk, un pēc tam, kad līgumu var grozīt, tad eh, tas tiek arī pārņemts kopienu politikā. Ja mēs darīsim kaut ko tādu ārpus kopienu kompetences, tad, manuprāt, šeit rodas eh, draudi, ka attīstīsies pilnībā jauni institucionāli spēki, kuriem vairs nebūs nekāda sakara ar Eiropas Savienību. Jā, šeit arī parādās pārmaiņas, kas nāk tieši no valsts, ko es vislabāk pazīstu, un te ir runa par konkurētspējas paktu. Tur, piemēram, ir teikts, ka uh, no parlamenta vairs nav vajadzīgs nekāds atzinums. Komisija var sniegt tikai savu analīzi, un te ir runa par jaunu nacionālo parlamentu mm, sanāksmi, kas varētu sniegt savas konsultācijas. Ja tā tas būtu, tad ir jāatcerās, ka rastos tāda attīstība, kas mani arī uztrauktu, ņemot vērā situāciju tirgos. Mēs jau esam sprieduši par eiro attīstību un par jaunajiem resursiem. Noteikti arī jūsu komiteja varētu šeit iejaukties. 24. un 25. martā, ja 24. un 25. martā padomē netiks rast nekāds risinājums, tad Eiropas Savienība nevarēs uz, pieņemt nekādu lēmumu, un tad īstenībā man biedē tas, kas notiks 27. martā ar tirgiem. Ir jādomā arī par mūsu atziņumā nodošanas termiņu, varbūt tādā veidā mēs varētu izdarīt spiedienu. Uh, Es nezinu, vai šeit ir runa par atbildību un par to, ka vai mēs varētu šeit atlikt šo 24. marta termiņu. Taču parlaments ir jāuzņemas ne tikai. Eh, parlamentam ir, ne tikai parlamentam ir jāuzņemas atbildība, te ir runa arī par dalībvalstīm, par citām iestādēm. Es domāju, ka mums kopīgi vajadzētu apsvērt kā mēs varētu paust savu pārliecību. Jo šeit ir runa par to, ka tiek grauta arī institūciju kompetence. Arī agrāk ir bijuši mēģinājumi kaut ko tam līdzīgu darīt un es ļoti labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Roberto ir izteicis priekšlikumus, ko es arī varētu atbalstīt. Es uzskatu, ka to varētu iekļaut arī pirmajā daļā. Te ir runa arī par pastiprinātās sadarbības procedūru. To arī varētu varbūt šajā jautājumā piesaukt. Taču man ir jāsaka, ka iepriekš pieminēto iemeslu dēļ šis spēles lauks nav nemaz tik liels, ja mēs vēlamies pragmātiski pieiet šim jautājumam. Es vēlētu jūs, vēlētos jūs aicināt pārdomāt, kādai vajadzētu būt parlamenta pozīcijai. Ir jāatcerās, ka te ir runa par komitejām, kurām piemīt zinām autoritāte. Nākamajās nedēļās un mēnešos mēs spriedīsim par šiem jautājumiem. Mums ir jāatcerās par kopējo dokumentu paketi, nevis tikai par rezolūciju vai par ziņojumu. Ir jāatcerās par konkurētspējas paktu, par finanšu plānu, par pašu resursiem un eh, citiem jautājumiem. Mums vajadzētu izmantot izdevību un domāt par visiem dokumentiem, kuros, kur sagatavošanā ir iesaistīts Eiropas parlaments. Un tieši tāpēc arī būtu pateicīgs par šīs komitejas pieredzi Merci, mon cher collègue. Uh, certains collègues ont demandé la... Paldies. Vairāk kolēģi ir lūguši vārdu. <clears throat> Taču mums ir eh, jāmēģina neatpalikt no darba kārtības. Kad, eh, kad jāpieņem lēmums AFCO komitejā? Tāds ir jautājums. Uh, Un, un kad eh, tai vajadzētu izteikt atzinumu par eh, līguma reformu. Tad kāds ir termiņš? Jā, lūdzu, Galtieri kungs, saka priekšsēdētājs. Kā Broka kungs mums atgādināja, padome lūdz lai eh, tā tiktu dots laiks eh, pārunāt, eh, pārunāt šos grozījumus pirms tikšanās 24. un 25. martā. Tad sākotnēji tas nozīmē, ka viņiem būtu ļoti maz laika. Parlamentam vajadzētu pieņemt tā at, savu atzinumu 1. martā. Un tādējādi procedūra jau būtu jāsāk varbūt mums vajadzētu palikt pie 1. mārta kā galējā termiņa. Un varbūt tas mums sniegtu vairāk iespēju diskutēt par šiem jautājumiem ar citām institūcijām. Tomēr, eh, kā rezerves variants, varētu būt eh, eh, šī dokumenta pieņemšana otrā 2. martā plenāras sesijas laikā, kas būtu tieši pirms 24. marta uh, eh, Eiropadomas sanāksmes, un tas nozīmē, ka Eiropadoma tad varētu ar mūsu uh, lēmumu darboties tālāk. Tāds, uh, tāds ir uh, mūsu grafiks. Runājot par sešiem priekšlikumiem, Buzeka kungs Eiropas padomē teica, ka viņš vēlētos pātrināt procedūru un izmantot pātrināto procedūru. Es eh, neesmu eksperts šajos jautājumos, tomēr eh, Mārtam, eh, Mārtam neobligāti jābūt galējam termiņam. Ekonomi, ekonomikas komiteja jau ir nokavējusi galējo termiņu grozījumu iesniegšanai, un tagad mēs darb, strādājam pie kompromisa grozījumiem. Uh, runājot par AFCO komiteju, mēs esam iecerējuši sanāksmi 14. datumā. Tur mēs runāsim par projektu uh, AFCO komitejā notikušā balsojuma kontekstā. Uh, tad pirmdien Strasbūrā būs ārkārtas sanāksme, un tad mēs varētu balsot ceturtdien. Vai arī Eh, no 14. 14. līdz 17. mēs varētu to apspriest eh, komitejas sanāksmēs. Paldies, saka priekšādētājs. Protams, ka varbūt mm, mums neizdosies iekļauties termiņā, mārta termiņā. Tomēr tad mums varētu nu, pieņemt nākamo termiņu kā 1. māju. Paldies! Vairākums. Liels paldies priekšsēdētā, liels paldies arī Glautieri kungam un arī īpaši Broka kungam par ļoti interesantu analīzi. Gal galā es arī mm, šo dalībvalstu, par ko runāja Broka kungs, ļoti labi pazīstu. Ja es eh, jums eh, kaut ko gribētu ieteikt, tad es domāju, ka mums vajadzētu vairāk ņemt vērā to, ka mēs te zinām termiņus, Tad, ja es pareizi sapratu, tad, ja parlaments ne, nedos savu atzinumu, tad mm, padomēji būs pienākums tomēr ņemt vērā parlamenta viedokli. Tad ir runa par ekonomisko koordināciju, par konkurētspējas paktu. Uh, Un pašreizē tā redakcijā es uzskatu, tie runa par starpvaldības, starpvaldību darbu, te netiks ietaisīt neviena iestāde, tā skaitā arī parlaments. Svifta nolīguma sakarā padomi pārņēma parlamenta grozījumu padomas tekstā. Tad mēs varējām izmainīt padomes tekstu, un mēs varējām ieviest tur grozījumus, kas mums lika, likās ļoti būtiski. Vai jūs nedomājat, ka varētu šo precedentu izmantot arī nākotnē? Piemēram, konkurētspējas jomā, eh, stabilitātes paktā mēs varētu formulēt eh, parlamenta vēlmes padomas tekstā. Tādējādi tas kļūtu par saistošu dokumentu, un tādējādi mēs varētu to arī īstenot. Attiecībā uz stabilitātes paktu man interesē tas, vai mēs vēlamies pieturēties pa, pie pašreizējā 136 panta, tātad pie automātisma, pie šī vairākuma, kas tur ir paredzēts. Tad kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Un vai jūs uzskatāt, ka mēs varētu padomas tekstā ieviest parlamenta vēlmes tā, lai mēs varētu garantēt to, ka mūsu bažas tiek ņemtas vērā. Paldies! Sī, Elga Tripel. Elga Tripelai vārds. Paldies, priekšādātāji. Eh, paldies arī mūsu abiem ekspertiem. Es arī gribētu uzdot tālāku jautājumu, ko jau uzsāka Aleksandrs Alvaro. Ja esmu to pareizi sapratusi, tad pats svarīgākais šajā jautājumā ir 24. un 25. marta lēmumi attiecībā uz ekonomisko pārvaldību mē, jūs veidojat tādu politiku, kas mūsos rada bāžas, jo tā kļūst ar vien vairāk balstīt uz starpvaldību sadarbību un parlaments tajā spēlē ar vien mazāku lomu. Tieši tāpēc, ņemot vairāk to, ko teica Aleksandrs Alvaro, vai mēs varētu šeit atsaukties uz uh, eh, parlamentā pienākumu un atbildību, tā lai mēs varētu kaut kādā veidā vērsties pret šiem skaidrojumiem jau ir bijuši precedenti mūsu darbā ar padomi. Es šeit neatsaukšos uz konkrētajiem faktiem. Mēs bieži vien esam runājuši par tādiem formulējumiem, kuriem ir pat likuma spēks, un tādā veidā mēs esam daudz ko ieguvuši. Viņi vēlas, lai mēs ievērotu termiņu, un mēs savukārt vēlamies, lai mēs turpmākajos procesos spēlētu nozīmīgu lomu. Varbūt jūs varētu sniegt eh, politisko skaidrojumu attiecībā uz datu, datumiem un arī uz šiem precīzajiem formulējumiem. Merci, M. Kalfin. Paldies. Kalfina kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Problēma eh, neslēpjas eh, grozījumos. Lisabonas līguma grozījumos. Patiesībā tās lēpjas eh, konkurētspējas paktā. Esmu skeptiski noskaņots šajā sakarā. Es nedomāju, ka grozījumiem būs ievē, nopietna ietekme uz Eirozonas finanšu stabilitāti. Šobrīd mums pastāv starpvaldību koordinācija, un tas, kas tiek piedāvāts tagad, ir uh, koordinēšana augstākā līmenī, un tas neobligāti atstās ieteikmi, kādu mēs gaidām. Mēs varētu uzstāt uz eh, tādu risinājumu, kurā tiek ietvert arī eirozona. Uz risinājumu, kurā tiktu iekļauti, iekļauti visi, ne tikai eirozona, bet arī visas dalību valstis. Tā būtu vispārēja Eiropas politika, un es domāju, ka mums ir jāuzstāj, lai darbība notiktu šādā līmenī. Domāju, ka šis jautājums ir jāapspriež budžeta komitejā. <clears throat> Šim instrumentam komisija gan uzsver jābūt neitrālam no budžeta viedokļa, un, taču šis jautājums nevar būt neitrāls no budžeta viedokļa, uh, jo kad mēs varēsim gar, garantēt uh, savas saistības, mums ir jāmēģina aizstāvēt uh, nosargāt Eiropas politikas nostādnes, kā arī Eiropas budžets. Visiem priekšlikumiem ir e, jāpa, jāuzlabo stabilitāte. Tomēr es nedomāju, ka to var panākt, paaugstinot e, risku un samazinot resursus. Tādus priekšlikumus nevar iesniegt. Ja institūcijas nav uh, netiek iesaistīts problēmas risināšanā, tad eh, mēs zaudēsim uzticību. Mūsu pozīcijai vajadzētu būt apmēram šādai. Un mums, mums ir eh, jāizmanto tie mehānismi, kuriem mums ir pieeja. Paldies, priekšādātāji! Šurjāna kungs. Es domāju, ka stabili, eiro stabilitātes jautājums ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas budžetu. Mums pie šī jautājuma noteikti ir jāatgriežas. Manuprāt, par to vajadzētu runāt arī koordinātoru sanāksmē. Parlamentam nevajadzētu radīt šķēršļus, mums vajadzētu veicināt progresu un uh, risinājumu rašanu. Ir ļoti viegli radīt iespaidu, ka valdības cenšas atrast risinājumu. Tas būtu tāds starpvaldību process un tiktu apieta institucionālā puse. Tad viss tas, ko man kolēģi tikko teica, eh, nu, tas nav īstais īstais risinājums. Tas ir eh, risinājums, kurš nebūtu demokrātisks. Man šķiet, ka mums ir jāmēģina šī problēma atrisināt eh, kārtīgi. Ir jāizveido plāns B. Mums vajadzētu, mums nevajadzētu bloķēt procesu mārta sanāksmes laikā, tomēr mums vajadzētu izvairīties no jebkādiem uh, apgrūtinošiem apstākļiem. Tātad tam, uh, tam jābūt ļoti pārdomātam lēmumam, varbūt uh, vajadzētu panākt vienošanos, un tas, tas būtu tas īstais ceļš. Un tad, Es ceru, ka Eiropas pilsoņi tiešām redzēs, ka mēs darbojamies stabilitātes vārdā. Paldies! Saka Durantas kundze, viņ, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Tas ir ļoti svarīgs strateģisks jautājums. Līdz šim <clears throat> budžeta debašu laikā, sevišķi runājot par eh, mūsu pašu resursiem, eh, mēs, pie, pieturējāmies pie konsultācijas procesa, apspriešanās procesa parlamentā. Kad mums priekšā ir tik svarīgs dokuments, tad mums ir jāizdara spiediens. Ņemot vērā grafika ierobežojumus, mums nav, mēs nevaram zaudēt nevienu, nevienu dienu. Uh, šis lēmums ir jāpieņem Mārta pirmās plenārs, Mārta plenārs sesijas eh, sākumā. Un līdz šīs sesijas, eh, līdz šai plenārs sesijai mums vajadzētu eh, izdarīt pēc iespējas vairāk. Tad te ļoti daudz jautājumu. Eiro stabilitāte pirmām kārtām. Mums neizdodas pār, pa, pa, panākt parlamenta redzamību šajā jautājumā. Kā Svita kungs teica, tas, kā tiek pieņemts budžets, ir absolūti procesa skropļošana. Mums ir jāmēģina rast la, laba stratēģija parlamenta ietveros. Paldies, Izabela, saka priekšsēdētāja kungs, eh, bo, vārds Bokroša kungam. Es vēlos izteikties īsi. Es nedomāju, ka šī konkurētspējas ideja ir jāskatās no tā skatu punkta, kādu, cik daudz varas tā dot parlamentam. Taču drīzāk uz tā ir jāvērtē no budžeta perspektīvas. Un tā, tā nevienmēr ir pirmā instance. Vismaz šī ideja parāda, ka šobrīd Eiropa padome ir uz pareizā ceļa. Visbeidzot, viņi ir sapratuši, ka konkurētspējas jautājums ir šī jautājuma epicentrā. Uh, tas attiec gan uz Eirozonu, gan uh, ārpus tās. Tas nav tikai Eirozonas jautājums, un tam, tā jābūt visas Eiropas Savienības rūpei. Te nav, te nav, te nav svarīgi, vai tā ir uh, viena vai divu līmeņu Eiropa. Šeit runa par visas Eiropas Savienības stabilitāti. Uh, šie divi jautājumi ir tik cieši savstarpēji saistīti, ka eiro stabilitāte nav panākama bez stabilitātes visās valstīs, visās eh, dalību valstīs. Manuprāt, vispirms mums ir jās, jāievāc vairāk informācijas no valdībām, kuras eh, atbalsta šo ideju, ko tieši tās vēlas panākt, jo šajā brīdī tas eh, nav skaidrs Mums joprojām ir laika, pietiekami laika, daudz laika līdz mārta sākumam, lai uh, sagatavotu uh, savu atzinumu līdz tam laikam. Paldies! Paldies, Aga priekšsēdētājs! Haidlunda kungs! Man bija tas gods būt vienam no referentiem par ekonomisko pārvaldību, un tā ir ļoti cieši saistīta ar šo jautājumu. Vispirms ļaujiet man uzsvērt, ka eh, referentu grupa, kas strādā pie eh, šīs paketes par ekonomisko pārvaldību, daudz runājusi par to, vai šo pakotni, pakotni eh, virzīt ierastās procedūras ietvaros un Tas ļoti strateģiski svarīgs jautājums, un te mums ir gan laba, gan slikta pieredze. Mums ir svarīgi rīkoties atbildīgi. Un tur, kur mums ir lēmuma tiesības, mums jāmēģina radīt ļoti uh, laba likumdošana un jāmēģina iekļauties uh, termiņos un patiesībā grozījuma iesniegšanai galējais termiņš ir šonedēļ. Tas, kas ir visgrūtākais, ir tas, ka visu laiku notiek kaut kas jauns. Padome strādā pie tādas pašas uh, ekonomiskās, pār, ekonomiskās pārvaldības pakotnes kā mēs. Un, un šķiet, ka tagad mēs pēkšņi strādājam pie kaut kā pavisam cita. Uh, mums ir darba grupa, kuras priekšsēdētāji ir Ungāri. Un iesaistīti žurnālisti, plašsaziņas līdzekļi, notiek eh, sabiedriska apspriešana. Mana pieeja būtu eh, pieturēties pie esošās pakotnes, Es zinu, ka vairāk referenti vēlas iekļaut eh, elementus, kas nebija sākotnējā komisijas eh, priekšlikumā, un tam es nepiekrītu. Tiek ienesti jauni elementi, un tomēr mums ir jābalstās uz pašreizējo pakotni. Eh, nav, pa, nav patīkami, ka mēs tiekam apieti un mūsu viedoklis netiek ņemts vērā, tomēr nav, ļoti, nav viegli darboties, ja padome eh, eh, darbojas eh, citā virzienā. Tātad joprojām vēl var iesniegt grozījumus līdz nedēļas beigām. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Vēlos pateikties visiem, kuri izteicās, un man ir dažas piezīmes kā referenti norādīja, un kā vairums runātāji norādīja, tad mē, mums ir jārīkojas ātri, ir jāpieņem lēmumi ātri. Es nedomāju, ka mums uh, ir cita izvēle, kā vien pieņemt politisku lēmumu. Tas ir vairāk kā skaidrs. Es varētu piebilst personīgi, ka uh, žēl, valdībām vajag tik daudz laika, lai pieņemtu lēmumus. Vairums runātāju izteica komentārus, kas eh, atbilst referenta viedoklim. Mēs neesam apmierināti ar to situāciju, kādā mēs esam nonākuši. Mēs eh, nevēlamies instrumentu, mēs vēlamies instrumentu, kas būtu eh, kopienas instruments. Uh, Eh, mēs atrodamies politiskā situācijā, kurā ļoti grūti kaut ko darīt. Politiskā politikā reizēm ir jāņem vērā arī realitāte, un tas ir tāds gadījums. Es domāju, ka visi kolēģi ļoti labi sapratuši, ka ir e, trīs dažādas teksta kategorijas. Pirmkārt, mini līgums, daži nelieli grozījumi, piemēram, 136. panta grozījums. Šajā vietā parlamentam ir iespēja apgrūtināt padomes darbu un patiesībā iedzīt procesu strupceļā. Ja mēs varbūt vienkāršotu pieņ, grozījumu pieņemšanu, tad mēs e, iekustinātu e, smago e, Eiropas e, apspriešanas procesa mehānismu. Tad mums ir uh, pakotne par ekonomikas pārvaldību, un tā ir ekonomikas eh, komitejas, komitejas pār, eh, pār, pārziņā. Tad tur ir seši dokumenti. Un ir priekšlikumi, kurus daži padomas, lēm, padomas uh, locekļi uh, piedāvāja pē, pēdējās sanāksmes laikā par konkurētspēju. Un tas uh, ietvērtu uh, jaunus, eh, jaunus eh, dalībniekus, piemēram, Van Rompoja kungu, viņa viedokli māta sanāksmē. Mārtā Eiropa doma nu, eh, pieņems galīgo vispārējo lēmumu, un tas, tas ietvers juridiskos aspektus un arī parlamenta lomu. Uh, Un tādēļ eh, mums ir jāvienojas ar padomus locekļiem par svarīgiem aspektiem. Tātad mums šeit ir trīs aspekti. Mēs esam budžeta komitejas eh, locekļi. Eh, ekonomikas pārvaldība un juridiskie jautājumi nav mūsu pārziņā, tomēr stabilitāte tas gan uz mums attiecas. Jā, un tas pats attiecas uz kon konkurētspējas paktu. mēs, mūs eh, tas tieši neietekmē, jo mēs esam budžeta komiteja. Tomēr eh, tomēr tas mūs ietekmēs tād, ja būs jāveic iemaksas no Eiropas budžeta. Pēc, tad, kad Eiropas Savienības uh, budžets ir iztērēts, tad nu, nebūs vairs ko tērēt, un tāda ir tā mūsu situācija. Mehānisms, kurš tika apstiprināts pagājušā gada maijā. E, tad tam bija e, starpvalstu daļa, tad 5 miljārdi eiro un e, kopienas daļa 16 miljārdi eiro, ko garantē Eiropas budžets. Jaunais mehānisms, kurš aizstāja iepriekšējo, ja aizstās no 2014. gada, būtu pilnībā starpvaldību rakstura. Tātad tur nebūtu, ne, nebūtu kopienas aspekta. Kādēļ tas tā ir? Jo atsevišķas eh, valdības, sevišķi valdības, kas nav Eirozonas uh, loceklis, nevēlas uzņemties nekādu risku un nevēlas iesaistīties eh, Eiropas budžeta uh, un šī mehānisma finansēšanā. Bet jautājums, kas jā, uz kur jāatbild mums te budžeta komitejā, ir, vai mēs esam apmierināti ar to, ka sistēma, kas tika izveidota kā pagaidu sistēma līdz 2013. gada beigām, tika izveidota pagājušā gada maijā, e, ietver e, kopienas daļu, jeb 16 e, eh, miljārdus eiro. Un to, un to garantē Eiropas Savienības budžets. Tātad vai šī vai šī finansējuma daļa tiks aizstāta ar jaunu sistēmu, kurā kopienas budžets vispār netiek aiztikts? Tas, tāds ir jautājums. Daudz jautājums ir ārkārtīgi delikāts, varbūt pat nedaudz uzjautrinošs, jo mēs esam devuši savu piekrišanu šim mehānismam, kas tika pieņemts 2010. gada mājā. Te pašā laikā mēs esam novērojuši, ka Eiropas budžeta garantijas e, netika atbilstoši finansētas. Politiskais lēmums, ar kuru valdības e, darbojās un, e, un uzskatīja, ka garantija ir tas, kas, atšķir, kas, kas rada robežas ar dažādām finansu perspektīvām. Uh, Un balstoties uz šīm uh, rezervēm, tika veikts aprēķins 16 miljārdi eiro. Protams, tas ir absolūti teorētiski un nav vēl uh, jur, nekur juridiski noteikts. Un tobrīd mēs to uzsvērām. Toreiz mēs uh, savā rezolūcijā uzsvērām, ka saskaņā ar rezolūciju Eh, ja šis instruments pastāv, tad mums ir jāatrod, eh, jādod juridisks un tiesisks pamats, juridisks un finanšu pamats, eh, lai mēs varētu garantēt Eiropas budžetu. Šobrīd par šo jautājumu netiek runāts. Mm, tas ir kā mūsu, budžet, mūsu budžetam, tās ir, tā, tās ir labas ziņas, tas, tas no tā vairs netiks pieprasīts finansējums. Um, tas, tas ir tāds, kā, kā pozitīvs eh, pavērsiens. Tomēr mums ir jāievēro termiņi, kā referenti uzsvēra. Un eh, termiņi ir ļoti degoši. Man šķiet, ka budžeta komitejai būs ļoti grūti sniegt atzinumu kas būtu oficiāls komitejas atzinums. Mans priekšlikums eh, par mūsu turpmāko rīcību būtu šāds. Vispirms mums vajadzētu runāt par šo jautājumu koordinātoru sanāksmē. Vajadzētu kopā izvērtēt, kāda varētu būt mūsu atbilde Uh, un vai ir pietiekami daudz laika atzinumu sagatavošanai no budžeta komitejas? Ja laika ir pietiekami, tad labi, ja mums nav pietiekami daudz laika, tad, jā, tad mums ir uh, jāizdomā, kā iegūt laiku. Kolēģis izteica ļoti dažādas viedokļas, tomēr kopumā mēs piekrītam. Tad vai tas būs grozījums? kas tiks eh, ieviests, vai, vai to ierosinās politiskās grupas, varbūt tas būtu vieglāk. Ja politiskā situācija paliek tāda pati, tad mums ir jārieģē ļoti ātri. Manuprāt, eh, kā daudz no jums uzsvēra, mums ir jāizmanto šīs, šī iespēja, un martā plenāra sesijas laikā, eh, kā, ja es pareizi sapratu, Eh, referents eh, izveidos tādu globālu rezolūciju par grozījumiem, līguma grozījumiem un ekonomikas pārvaldību. Tad mēs izmantosim šo rezolūciju kā iespēju eh, parlamentam paziņot, tad kāda būs tā rīcība no konkrētā brīža attiecībā uz turpmākajām tēmām, tekstiem, termiņiem. Uh, Neskatoties uz to, ka mūs, mums nav pilnvaru uh, pre, uh, izdarīt reformas šajā līgumā vai neļaut kaut ko pieņemt, uh, tad parlaments varētu lūgt apmaiņā apmaiņā garantijas, ka Eiropas uh, parlaments varēs piedalīties ekonomikas paketes, pakotnes eh, apspriešanā. Tad 2012. Runājot par 2012. gada ziņojumu, Balzani kundze eh, piedāvās, eh, piedāvās izteikt savus priekšlikumus par budžeta grozījumiem. Un šī iespēja ir radusies arī attiecībā uz 2014. gadu. Kolēģi, piedāvāju, eh, piedāvāju turpināt pēc eh, darba kārtības, vai referenti vēlēto, vēlētos izteikties. Kurš vēlas izteikties? Elmār, lūdzu. Ja, Priekšsēdētājiem vairāki jautājumi ir uzdevuši jautājumus un arī pauduši savu viedokli. Jā, protams, šajā, komite šajā komitejas sanāksmē mēs nevaram par visu to tik plaši apspriesties. Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienības budžets divu iemeslu dēļ var spēlēt tikai ļoti ierobežotu lomu. Te ir runa par šo blākatis, glābšanas pakotni Mm, bet tā varbūt nenodrošinās vajadzīgo potenciālu. Un tieši tāpēc ir jādomā par to, lai nerastos masīvas segas, sekas un neietekmē dalībvalstu budžetus. Ir jāatcerās klausula, kas ir spēkā un ko šajā sakarībā var izmantot. Tieši tāpēc mums ir jādomā par kopienu politiku, Nākamais ir jautājums, ko uzdeva Tripels kundze un Alvaro kungs. Kopienas institūciju līdzdalība. Te ir doma, ir jādomā arī par parlamenta iesaisti. Bieži vien ir tādi jautājumi, kur netiek lūgts parlamenta atzinums. Piemēram, ja mēs paskatāmies konkurētspējas paktu, tad īstenībā šeit eh, nav kopienu kompetences. Līdz ar to parlaments nevar tieši iesaistīties likumdošanā. Bet, ja tas tā turpināsies, tad eh, ir eh, jāuzdod jautājums, vai mūsu sekretariāts darbosies tāpat kā komisijas sekretariāts. Te ir patiešām ļoti daudz jautājumu, un mums te ir eh, jāizrāda sava iniciatīva. Kā jau priekšsēdētājs teica, mums ir trīs atšķirīgas dokumentu pakotnes. Te ir runa par līguma grozīšanu, vai te ir runa par koplēmu procedūru, un, vai par laika grafiku. Tāpat arī stabilitātes un izaugsmes pakts, kur mums piemīta koplēmu pilnvaras. Tāpat mums ir diskusijas par konkurētspējas paktu parādās arī jautājums, kurā no šīm vietām mēs varētu uzsākt darbu tā, lai divās no šīm trim tēmām mēs netiktu izslēgt no diskusijām. Vai mēs varētu izmantot līguma grozījumus savā labā? Varbūt mēs varētu izmantu, izmantot šo grozījumu kā padomes politisku apņemšanos. Vai arī varbūt mēs varētu likumdošanas procedūru piemērot stabilitātes un izaugsmas paktām. Mēs esam aizmirsuši šeit par vienu no ieročiem. Mūsu kolēģi ekonomikas komitejā saprot ļoti daudz par finanšu tirgiem, bet nesaista to ar institucionālo ietvaru. Varbūt tāpēc šis parlaments arī zaudē ietekmi, jo mēs vienkārši nesaskatām lietu kopsakaru. Es domāju, ka tas mums būtu jāņem vērā. Tad taču ir runa arī par šīs komitejas prestižu un zināšanām. tad vai parlaments iestāsies par pamatprincipiem vai nē, un vai tas uzskatīs, ka eh, tie ir vajadzīgi vai nē. Šķiet, ka tie ir runa par tādu kā m, mm, iestāšanos par Donu Kihotu. Mums ir jā, jāmēģina sasniegt tāds kompromiss, kur mūsu viedoklis netiktu ignorēts. Te ir runa par dažādām baumām, par um, konkurētspējas paktu. Pagājušajā nedēļā parlamentā par to tika runāts. Es uzskatu, ka mums vajadzētu piespiest komisiju rīkoties, jo galvenokārt te ir runa par komisiju un tikai pēc tam par parlamentu. Mēs to bieži vien aizmirstam. Tieši tāpēc man ļoti interesētu, lai mēs turpinātu darboties pie šiem jautājumiem. Ja formāli ir runa par pastiprinātās sadarbības izmantošanu, un te ir jautājums par to, vai tā tiek tikai oficiāli izmantota vai arī faktiski izmantota. Ja tiek izmantota šī pastiprinātās sadarbības procedūra, vai nu tiesiski, vai arī faktiski, tad te ir runa par skaidriem noteikumiem un par valstīm, kurām nav tiesību izmantot šos risinājumus. Un tādējādi tās tiek atstotas ārpus uh, šīs darbības. Un varbūt tādā veidā tās valstis, kas nav eirozonā, mums varētu mazliet palīdzēt. Es uzskatu, ka šādā veidā mēs varētu arī panākt, lai visi iesaistītos šajā spēlē. Manuprāt, nākamajās dienās mums tiešām būtu jāsaņem jūsu atzinums. Varbūt priekšēdētāji jūs savā pamatīgajā veidā varētu arī uh, apkopot jūsu komitejas viedokli vēstulē, kas noteikti mums nāktu par labu. abi referenti uzskatītu, ka šāda vēstule viņiem ļoti palīdzētu. Paldies! Très bien, merci, monsieur le rapport. Paldies jums, referent kungs. Kreslis kundze, jā. Bija baumas, ka arī parlamentam ir tiesības domāt par eiro. Jā, šķiet, ka ir sagatavots dokuments, uz ko Ingeborga norādīja. It kā ir eh, runa, ka šis dokuments ir uzdrukāts, bet tas neeksistē. Te ir runa par Eirozonas dalībvalstu parlamenta izveidi, kuram vajadzētu regulāri tikties, lai runātu par konkurētspējas paktu. Te ir, būs runa par tādiem jautājumiem, kas neietilps dalībvalstu likumdošanā. Très bien, merci de ces précisions. Labi, paldies. Paldies abiem līderreferentiem. Skatīsim šo jautājumu koordinātoru sanāksmes laikā. Un tagad pāriesim pie 4. punktu darba kārtībā pie pēdējā jautājuma jau veselu stundu esam norunājuši, un tādēļ būs ļoti kodolīgi jāizskata par pārējiem darba kārtības punktiem. Lai gan daži no tiem ir ļoti būtiski, it īpaši 4. un 5. par 2012. gada budžeta sagatavošanu šī sakarā ir izstrādāti jauni dokumenti, ar tiem iepazīstinās mūsu referenti. Un pirmā no tām Frančeska Baldzāni lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Kolēģi, sākumā vēlos teikt paldies budžeta komitejas sekretariātam, it īpaši Delfāro kundzei. Sekretariāts ir strādājis ļoti ātri, bet vienlaikus eh, ļoti rūpīgi. Mums šeit budžeta komitejā ir ļoti paveicies, ka eh, mūsu darbā mūs atbalsta tik eh, rūpīgs sekretariāts. Tāpat vēlos turpināt diskusijas, kas noritinājās 27. janvārī. Un šo debašu laikā tika pausta uh, pārliecība, ka ir nepieciešama politiska vadība uzsākot uh, procedūru pie 2012. gada budžeta. Man ir rezolū, rezolūcijas projekts, kuru varēšu jums iesniegt 3. martā. Un doma ir tāda, ka ir jāizveido stratēģija par 2012. gadu. Es ceru, ka mēs visi varēsim iesaistīties, ieskicējot šo budžeta sagatavošanu un ir ļoti svarīgi, lai tas kļūtu par nozīmīgu instrumentu, lai mēs varētu izmantot nacionālo budžetu sinerģijas un virzīties iepratim 2020. gada stratēģijai. Tātad ar šo rezolūciju es iepazīstināšu 3. martā. Tā kā laika ir maz, tad verši būs tikai angļu versija, un es ceru, ka tas jums būs pieņemami. Tāpat esmu iesniegus kalendāru projektu sanāksmēm ar citām komitējām. Tas sākās 28. februārā un beidzās 2. martā un cerams, ka šīs sanāksmes palīdzēs mums labāk definēt prioritātes saskaņā ar 20. gada stratēģiju un tādējādi skaļāk parādīt, ko mēs vēlamies iekļaut 12. gada budžetā. Jūs noteikti esat saņēmuši arī darbu dokumentu par budžetu, un tajā es centos skaidri parādāt, parādīt metodi, sniegt tādu pirmo nojausmu par to, kāds iztīsies budžets Eiropas semestrī. Un tas sastāv no divām daļām. Pirmkārt ir mēģinājums padarīt budžetu saprotamāku, caurskatāmāku. Citiem vārdiem sakot, mums ir skaidri jāparāda tie izdevumi, kas ir saskaņā 20. gada stratēģiju par septiņām pamatiniciatīvām un pieciem galvenajiem mērķiem. Protams, lai konsolidētu mūsu budžetu ar atsevišķu valstu budžetiem. 13. aprīlī mums ir sanāksme ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Mēs vēlamies, lai budžets būtu skaidrāks, saprotamāks, lai būtu redzams, kā mūsu tērētie līdzekļi palīdzēs mums sasniegt 20. gada stratēģijas prioritātes un kā tas iet kopā ar nacionālajiem budžetiem. Tādēļ es aicinu jūs uh, skatīties uz darbu dokumentu, ko mūsu priekšētājs sagatavoja pagājušajā gadā. Tajā ir izklāstīts skatījums uz finansējumu krīzes laikā, un tur tika runāts par to, ka jāizmanto dažādas pieejamās sinerģijas budžeta veidošanā. Tāda lūk ir metode, tāpat eh, centos arī analizēt skaitļus, kas eh, balsta šī gada, 12. Eh, gada budžeta sagatavošanu, un it īpaši skatījos uz saistībām. 147,87 miljārdi ir atkarīgi no tā, vai tiks iekļauts globālais pielāgošanais fonds, tā kā tas būtu palielinājums salīdzinājumā iepriekšējo budžetu, bet ir jāatcerās, ka šis palielinājums nav ievērojams. Tas ir tikai tāds šķietams palielinājums, tas ir daļai saistīts ar finansējumu daudzgadu programmām. Tāpat arī ir automātisks 2% pielāgojums un palielinājums 1B kategorijā, kas saistīts ar augstāko ierobežojumu pārmaiņu un arī ar otrās kategorijas pastiprināšanu. kas saktīs saskaņā ar komisijas grozījumu attiecīgo vēstuli rudenī un tas ir saistīts ar samazinājumu tē, tēriņos lauksaimniecības tirgu. Tāpat ir lielāka izdevuma divā kategorijā ir jaunas aģentūras, un kā jau priekšsādētājs teica, ir punkti piektajā kategorijā, kas ir saistīts arī ar Levandovski kunga vēstuli, proti, ka ir izdev, operatīvi izdevumi, bet šeit palielinājums nebūs lielāks par vienu procentu uz doto brīdi mums ir zinām tikai griesti, kas ir 141 miljards. Tāpat kā iepriekšējos gados mums ir jāskatās uz robežām. Tās ir smalkas, bet nav lielā mērā atšķirīgas no tām, kas ir uh, iekļauts pagājušā gada finanšu programmā, bet, nu, protams, būs arī jaunas lietas atšķirībā no iepriekšējā gada un citiem gadiem šogad, ņemot vērā krīzes situāciju, ņemot vērā taupības programmas, kas tiek īstenotas, ir iespējams, ka budžets būs krietni atšķirīgāks no tā, ko mēs varbūt sagaidam attiecībā uz finanšu programmas paplašināšanu. Tā kā drīzāk mēs pieturēsimies pie zemāka līmeņa. Tas ir jauns scenārijs, citiem vārdiem sakot, komisijas priekšlikums nebūs mūsu vienīgais pamatstandards, mēs skatīsimies arī uz robežām un to, kas izrieties no finanšu programmas. Un tad mēs varam nonākt pie situācijas, kur mēs skatīsim jautājums, kas ir ļoti svarīgi, bet nav jauni, piemēram, elastības instruments un citi jautājumi, pielāgojot elastības līmeņus, arī runājot par 5% elastības līmeni. Tas varbūt ir svarīgi runājot par būtisku programmu īstenošanu, īpaši 20. gada stratēģijas īstenošanu. Uh, Un ir arī citi jautājumi, kas reizēm tiek piemirsti, arī negatīvās prioritātes, proti programmas, kas varētu, tā teikt, mūsu prioritāšu rangā kristies uz leju. Mums nav negatīvu prioritāšu, mēs nevēlamies neko samazināt, jo visas šīs programmas ir liederīgas. Uh, bet eh, mēs varētu tomēr nonākt pie šāda rezultāta, un tādēļ nevajadzētu izvairīties no šāda nepatīkama jautājuma skatīšanas. Tā kā mēs cenšamies izveidot ļoti stipru budžetu un vienlaikus ievērot mūsu atbildības, Eiropas budžetam jābūt kā stimulam izaugsmēji arī dalību valstīs, un tādēļ šajā budžetā ir jāuzdod vēl viens jautājums, vai šī budžeta ietvaros būtu uh, jādomā par kādu diskusiju un risinājumu jaunajiem finanšu instrumentiem, piemēram, iesaistot Eiropas investīciju banku. Piemēram, sakot budžetu procedūru, kur mums ir ļoti intensīvi jāstrādā, lai pārliecinātos, ka mēs esam izveidošot stingru budžetu, bet vienlaikus pārliecinātos, ka budžets tomēr nedaudz atšķirīgs no citiem, ka tas ir kā stimuls izaugsmēji, kas ir ļoti būtiska, lai apkarotu krīzi. Paldies eh, referents kundzei. Tagad došu vārdu Fernandesa kungam runājot par pārējām iedaļām. Paldies, priekšsētāji. 12. 13. gada budžeti būs, tā teikt, konsolidācijas budžeti. Konsolidācija, ja nepieciešama, ir jauns starp institūciju nolīgums un nākamajos finanšu plānos mēs noteiksim summas, kas būs nepieciešams, lai varētu darboties parlaments un citas institūcijas. Un ir viens pamatprincips, pie kura ir jāpieturās, un tā ir izcilība. Un jārunā par neizcilības izmaksām, likumdošanas izmaksām, piemēram, parlamenta gadījumā, kas nevienmēr ievēro šo izcilības principu Lai nodrošinātu, ka mēs darbojamies izcili, mums ir nepieciešami minimāli resursi, kas mūs balsta situācijā, kāda ir šobrīd. Mums ir jānodrošina, lai tiktu ievēro, ievērots labas pārvaldības princips, efektivitātes princips un darbīguma princips. Mūsu mēķi ir jāsasniedz ar pēc iespējas mazākiem resursiem ir nepieciešams būt skaidriem, caurskatāmiem, stingriem. Tie ir mēķi, kas ir jāsniedz gan parlamentā, gan citās institūcijās. Un tādēļ, kā es esmu rakstījis savā ziņojumā, personāls ir jānoalgo tikai tad, kad mēs esam izpētējuši iespējas uh, dot jaunus uzdevumus jau esošajiem darbiniekiem institūcijās. Ilgtermiņā jānodrošina, ka fiksētās un mainīgās izmaksas tiktu ļoti rūpīgi uzraudzītas, un mainīgajās izmaksās ir jāskatās uz sasniegtajiem rezultātiem. Mums jānodrošina, ka mūsu politika tiek veidota balstoties uz labākajiem rezultātiem, un tas ir arī atbilstoši šim labas pārvaldības principam, ko jau es minēju. Un tikai uh, Tādējādi mēs varēsim sasniegt progresu, darbojoties uz budžetu ar maziem resursiem. Un ir šie jēdzieni pilnībā jāiekļauj mūsu darbā. Par nākamo daudzgadu finanšu plānu mēs jau šobrīd domājam, kā šos principus iestrādāt, skatāmies uz politikām, kur ir mainīgi izdevumi, uh, Tāpat jāskatās arī uz daudzgadu finanšu schēmas garumu, lai nodrošinātu, ka katra likumdošanas posma sākumā parlaments un citas institūcijas varētu pareizi savu darbu saplānot. Lai sasniegtu manis minētos mērķus, piemēram, caurskatāmību, ir ļoti svarīga, lai katra budžeta pozīcija un katras pozīcijas īstenošana uh, tiktu uh, prezentēta, prezentēta parlamentam un parlamentu deputātiem trīs reizes gadā. Mūsuprāt, tas ir pietiekams reižu skaits, lai ļoti rūpīgi uzraudzītu budžeta izpildi. Un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem es vēlētos redzēt ziņojumus par palielināšanās politiku, uh, būtu jānodrošina koordinācijas starp dažādajām institūcijām, starp komisiju, padomu un parlamentu. Mums jāstās arī uz iespējas mazināt izdevumus par to, kā mēs varētu virzīties uz elektronisku pārvaldību, izmantot nepieciešamos komunikāciju līdzekļus, piemēram, videokonferences, kā nodrošināt uzticamu bezvadu tīkla sistēmu. Uh, Mēs esam arī skatījušies uz deputātu birojiem, uz integrētu zināšanu pārvaldības sistēmu. Jādomā arī par 20. gadu strateģijas plāniem, to starp par vides politiku, mūsuprāt, EMAS sistēma ir jāstiprina. Jāietaupa līdzekļi energoresursos, par ūdeni, par papīra resursiem. Un šajos lauciņos būtu jācenšas vēl vairāk kaut ko sasniegt. Institūcijām arī jānāk klajā ar plāniem, kā samazināt izmaksas, balstoties uz tiem principiem, kurus es nu pat minēju. Paldies! Merci, mon cher collègue! Paldies, cienījamais kolēģi! vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka attiecībā uz parlamenta budžetu mums rotas grūtības ar laika grafiku, un tas ir jānoskaidro ar parlamenta bīroju. Un es domāju, par to mēs varētu runāt koordinātoru sanāksmes laikā. Tagad došu vārdu Sidoņā, kas kopā ar Francesku kopā sagatavoja dokumentu, kas ir šodien komitejā izdalīts. Par pilotu projektu īstenošanu. Uh, thank you, Chair. Uh, indeed. Paldies, priekšsēdētāji. Paties kopā ar Frančesku mēs šodien sagatavojām dokumentu, kas ir tā ieskicēja sagatavošanās darbības un pilotprojektus, ko mēs esam darījuši budžeta komitejā un pagājušā gadā eh, rudeņa, rudeņa plenārsesijā, un kurā parlaments pieņēma jaunās sagatavošanās darbības un arī tās, kas bija ne, kuras bija nepieciešams pagarināt. Šī dokumenta doma pirmkārt ir sniegt kopsavilkumu, jo mums nebija šādas iespējas decembrī Tādēļ šis dokuments ir iespēja sniegt kopsavilkumu par sagatavošanās darbībām un pilotprojektām, iekļaujot tos 11. gada budžetā decembrī. Tātad tas ir pirmais pielikums. Un arī informācijas labad otrajā pielikumā ir uzskaitīt visi pilotu projekti un sagatavošanās darbības, kas ir 11. gada budžetā un mēs šeit neko neesam grozījuši, tie ir vecie projekti, kas ir pārnes no iepriekšējiem gadiem un turpinās arī 11. gadā. Šī dokumenta pašā sākumā jūs varat arī izlasīt tiesisko pamatu sagatavošanās darbībām un pilotu projektiem un arī informācija tiem no jums, kas domā par to, kā tiek sniegts atļaujas šādām darbībām. Un ir arī informācija par ierobežojumiem un par to, kā pilotu projekti tiek ierobežoti no IIA puses. Un, protams, arī ņemot vērā maržas, kas ir svarīgākais ietvars, kas parāda arī, cik daudz vietas ir manevriem, vai precīzāk sakot, cik šīs vietas nemaz daudz nav. Un dokumenta beigās ir laika grafiks, un šeit vēlos minēt vienu lietu, uh, kā referenta pagājušajā gadā, es redzēju, ka daudzi no mums ir ieinteresēti sagatavot šādus pilotu projektus un sagatavošanās darbības, un ir ļoti apmierināti, ka šie projekti sāk darboties, bet tad netiek pievērsta pienākami daudz uzmanība tam, kas ar viņu domām notiek tālāk ar viņu projektiem. Un, un es vēlētos, lai šie pilotprojekti, kas tā kā nedaudz ir piemirsti, tiktu atkal pacelti gaismā šogad, jo ir svarīgi pārbaudīt, vai šo projektu mērķi tiek sasniegti, un ja kādu iemeslu dēļ šie projekti nav izdevušies, tad ir arī svarīgi, lai mēs gūtu pieredzi, noskaidrot, kādēļ tie nav izdevušies un kas ar tiem notiek tagad. Un tādēļ Eiropas komisija ir sniegus palīdzību, ļauj mums iegūt šādu informāciju. Piektajā lapusē 17. punktā ir informācija par šo kalendāru. Un pats svarīgākais par to, kad notiks novērtējums šiem projektiem. Ir viens labojums, kas nepieciešams šī dokumentā pie 16. nedēļas, pie ap 20. aprīli minēts, ka komisija izsniegs budžeta projektu un kopā ar budžeta projektu būs ziņojums par pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām. Uh, visticamāk, tas tā nenotiks. Uh, mēs domājam, ka tas notiks mēnesi vēlāk. Tā projekts būs, bet šis uh, dokuments ar novērtējumu pilotu projektiem un darbībām visticamāk būs kaut kur ap 25. māju. Tomēr kopā ar Francesku Balzāni mēs domājam par to, vai vienu no monitoringa grupām nevarētu pārorientēt, uh, skatoties tieši uz pilotprojektiem gan 11. gadam un arī tālāk nākamajos gados. un es aicinātu jūs izlasīt šo dokumentu, ja jūs vēlties izveidot kādu projektu, un arī nu, tiem no jums, kas jau ir sagatavojuši kādu pilotu projektu, lai mēs kopē, kopā tos varētu uzraudzīt un gūt labu pieredzi. Paldies! Bon, donc nous avons entendu nos, nos rapporteurs. Paldies! Tātad jūs dzirdējāt referentes viedokli. Ļoti daudz ir pieteikušies izteikties, tāpēc es gribētu visus aicināt, mēģināt izteikties pēc iespējas īsāk. Sūriena kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Tokás, a, én viszont azt Es vēlētos eh, pateikties ne tikai tiem, kas eh, ir sagatavojuši šo ziņojumu, bet arī sekretariātām. Es zinu, ka tā ir pierasta lieta, taču, manuprāt, ir pietiekami daudz iemeslu, lai tā rīkotos. Tad, kad es lasīju priekšlikumus, man radās divu veidu problēmas. Pirmkārtām, nebija skaidra grafikā laika grafika attiecībā uz budžetu. Šīs pēcpusdienas laikā esmu saņēmis dokumentus, kas ir paredzēti koordinatoriem, un tur es esmu atradis šādu laika grafiku, tā kā es varētu par to runāt. Vēl kāda problēma, ar ko saskāros, ir tas, ka no vienas puses šis dokuments ir tāds pamatīgs, bet tajā pašā laikā tur kaut kā trūkst Budžeta komitejai vajadzētu noteikt savus galvenos mērķus. Prezentācijā mēs dzirdējām, ka referenti ir gatava gatavot šādu dokumentu. Taču, manuprāt, balsot par to tikai aprīlī ir par vēlu, taču diez vai mums ir kāda alternatīva. Ja runa par saturu tad 4,2% eh, manuprāt ir pārāk ambiciozs mērķis pašreizējā situācijā. Protams, ka padome ir pieļāvusi kļūdu tieši tāpat kā pagājuši gad, jo, ja mēs skatāmies uz saistību apropriācijām, tad varbūt te ir bijusi pārāk liela elastība, taču maksājuma apropriācijās mm, viņi ir centušies būt ļoti strikti. Uh, Tas notika pagājušajā gadā, un šķiet tas pats notiek arī tagad. Tas nozīmē, ka ir daudz lielākā plaisa starp uh, saistībām un maksājumiem. Es atbalstītu referenti. Jo viņa šeit ir centusies būt drosmīga un stājusies pretī diviem prioritārajiem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai parlaments būtu tas, kas nodrošina, lai līdzekļi Eiropas Savienībā tiktu izmantoti pareizajiem mērķiem. Pretējā gadījumā mēs nedosim pareizo signālu. Ja mēs nespēsim palielināt šīs summas budžetā, tad mums Ja mēs nespējam palielināt šīs summas budžetā, tad mums vajadzētu prioritizēt eh, izdevumus. Es ceru, ka mēs varētu panākt atbalstu šādam viedoklim. Tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu domāt par jauniem ieņēmumu avotiem. Par šo tēmu Eiropas parlaments ir domājis jau ilgu laiku. Mēs esam iesaistījuši arī investīciju banku taču, diemžēl, padome nevēlas palielināt kopējo izdevumu aploksni. Tas nozīmē, ka mums kaut kādā veidā ir jāatrod finansējums Eiropas Investīciju bankai. Te mums noteikti būs vajadzīga sadarbība. Es nezinu, vai referenti ir par to domājusi rakstot šeit par sadarbību, taču, manuprāt, mums nav pārāk daudz izvēles, ja mēs runājam par 2012. gadu. Pēdējais komentārs priekšādētāji. Protams, mums vienmēr vajadzētu atbalstīt ilgtermiņa idejas un priekšlikumus. Mums ir jādomā par daudzgadu finanšu schēmu, uh, un to, ko mēs darīsim nākotnē, pat eh, tādā gadījumā, ja dažas no šīm idejām nevarēs uzreiz īstenot. Ja runa par jaunajām prioritātēm, tad pagājuši, kad tā bija jaunatne, jaunieši, šogad mēs gribam nosot, nodot pareizo signālu visiem uzpilsoņiem. Haglonda kungs. Paldies priekšādātāji! Es vēlētos pateikties referentei un arī uh, pagājušā gada referentam par šo ļoti interesanto dokumentu. Ja runa par kopējo rezolūciju un ņemot vērā to, par ko mēs spriedām iepriekšējā sanāksmē, manuprāt, pieeja nav bijusi īpaši laba. Es eh, neapskāžu Balzānī kundzi, jo viņai ir jābūt referentē par 2012. gada budžetu. Kā mēs visi zinām, ekonomiskā situācija nav vienkārša. Ja sarunas par 2011. gadu bija sarežģītas, tad šīs sarunas varēs izrādīt, būs, izrādīsies noteikti tikpat sarežģītas. Es ļoti rūpīgi izskatīju referentes sagatavoto dokumentu, un man šķita interesanti, kā jūs vēlē, vēlaties integrēt ekonomiskās pārvaldības idejas budžetā teorētiskā līmenī padomi varbūt pārņems šīs idejas, bet eh, praktiskā līmenī mums eh, pašiem vajadzētu censties parādīt, kā tad mēs vēlamies to īstenot praksē. Ekonomiskajā komitejā kur tikai nedaudz runā par budžetu, ekonomiskās pārvaldības referenti pieskaras šiem jautājumiem. Jūs uzdod jautājumu, vai mums vajadzētu izvirzīt negatīvās prioritātes. Tieši par to pašu mēs spriežam arī Sūre komitejā. Pašreizējā daudzgada finanšu schēmā nav vienkārši atrast naudu šī budžeta ietveros. Pašlaik padome runā par tādu kā paktu konkurētspējas veicināšana Eiropas Savienībā ir pilnīgi skaidrs, ka nekas tam līdzīgs nenotiks bez jauna prioritāšu uzstādīšanas. Ir jādomā arī par 2020. gada stra stratēģijas izpildi. Tieši tāpēc mums arī ir jāizvirza prioritātes budžetā. Ja mēs neko neizdarīsim 2012 un 13. gadā, tad mēs būsim iztērējuši jau 30% no sava laika. Pagājuši gadu līdz 20. gadam bija palikuši 10 gadi. Ja mēs 12. Eh, un 13. gadā neko nebūsim izdarījuši, tad, diemžēl, trešdaļu laika būsim zaudējuši. Tieši tāpēc mums vajadzētu padomāt, ko mēs varētu izdarīt līdz nākamajai daudzgadu finanšu schēmai bet par to mēs varētu runāt, tad, kad mēs runāsim par negatīvajām prioritātēm. Protams, ja mēs varēsim vienoties par prioritātēm. Jūs arī minējāt, ka esat pārliecināti, ka varēs panākt līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju un nepieciešamību nodrošināt investīcijas, lai veicinātu nodarbinātību un Eiropas izaugsmi. Ja mums tas izdosies, būšu ļoti apmierināts. Tas ir pats svarīgākais punkts. Es ceru, ka tas būs iespējams, bet es domāju, ka Tam būs vajadzīgas šīs negatīvās prioritātes. Mums vajadzētu padomāt, vai mēs varēsim tās kopīgi atrast. Pēc manām domām mēs nevarēsim nodrošināt lielu izaugsmi budžetā. Pagājušajā gadā mums izdevās panākt tikai 2,97%. Nedomāju, ka nākamgad būs vairāk. Ir jādomā par dažādiem izdevumiem dažādās jomās, par struktūru fondiem, kas mums nodrošinās elastīgumu. Tādā veidā mēs varētu finansēt mērķus mūsu prioritātēm, bet, protams, mums vēl būs jāskatās, kā tas viss izskatīsies. Es ar prieku ar jums sadarbošos, un man arī prieks par šo galīgo rezultātu par rezolūciju. Es labprāt lasīšu priekšlikumu šajā sakarā. Paldies, Gorants. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos izteikt dažus komentārus par abiem ziņojumiem, centīšos izteikties īsi. Pirmkārtām par Balzānī ziņojumu. Vispārējais budžets. Šie priekšlikumi, ko viņa izteica par metodoloģiju un par rezolūciju, manuprāt, tas ir labi. Ja mēs varētu nodrošināt, lai tas ir pietiekami īsi un izsvērti. Manuprāt, šis dokuments par stratēģiju ir ļoti noderīgs. Šeit jau mēs redzam vairākas jomas, kur mēs saskarsimies ar problēmām, un tas noteikti ir ļoti vērtīgi mūsu analīzē. Ir arī acīm redzams, ka padomas attieksme ir uh, radījusi un arī radījis daudz problēmu. Haglunkungs jau pieminēja, ka ir jāatrod līdzsvers starp uh, izaugsmi un taupīgumu un jā, jādomā, kāda ir loma Eiropas Savienības budžetam. Uh, Ir vairākas lietas, kuras mums vajadzētu skatīt lielākā, plašākā aptvērumā. Padomē ir jāsaprot, ka budžets ir um, balstīts uz vairākām juridiski saistošām daudzgadu programmām, un tieši tāds arī ir budžeta pamats. Mēs nevaram tās ignorēt, mēs nevaram tās pamats novārtā. Viņiem tas ir jā, jāsaprot. Tāpat viņiem ir jāsaprot, ka uh, saistības ir jāsamaksā, vismaz principā. Manuprāt, uh, viņi to īsti nesaprot. Pagājuši gadu mēs sākām samazināt plaisu starp maksājumiem un saistībām. Mums bija lielāks, lielāki maksājumi nekā saistības. Mums šo tendenci vajadzētu turpināt, taču ir patiešām grūti nodrošināt, lai padomu tam piekristu. Mums ir vajadzīgi patiešām labi argumenti. Pretējā gadījumā lielie reģioni un svarīgas programmas nesaņems naudu, ko tās sagaida. Tāpat eh, ir ļoti svarīgi saprast, ka budžets ir solidaritātes instruments, kur ir jādomā par pārdales principu, tātad atņemt bagātajiem un, un dot nabagajiem. Vairākas dalībvalstis īstenībā zaudētu no Eiropas Savienības budžeta samazināšanas. Manuprāt, viņas to tā īsti nesaprot. Ja mēs spēsim to paskaidrot padomē, tad mums patiešām būs vajadzīgs specializēto komiteju atbalsts. Tām ir jāizpēta īstenošanas programmas, likumdošanas programmas, lai atrastu vajadzīgos argumentus. Ja specializētās komitejas mums palīdzēs, tad arī mēs atradīsim spēcīgus pretargumentus padomē. Bāzānī kundze ziņojums bija patiešām ļoti noderīgs. Par Fernandes ziņojumu. Tas arī ir ļoti labs, varbūt mazliet tradicionālāks, bet ir vairākas lietas, ko šeit neatradu. Mēs esam lūguši birojam un arī citām institūcijām dažkārt sniegt vairāk informācijas par vairākiem punktiem. Tad, tad eh, ziņojumi par nulles budžetu, par dažādiem izdevumiem, par mainīgajiem, nemainīgiem izdevumiem, par ēku politiku, par Eiropas vēstures māju un tā tālāk. Es uzskatu, ka mums vajadz, tagad ir vajadzīgi secinājumi. Šajā ziņumā neatrodu secinājumus. Es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties arī pretrunīgajiem jautājumiem. Ko darīsim ar apmeklētāju centru? Ko darīsim ar Eiropas vēstures māju? Ko darīsim ar asistentu statūtiem? Un pats sarežģītākais. Es saprotu, ka referents to tā neredzēja, bet tagad mums ir Levandauska vēstulē, kur Mums ir, mēs tiekam aicināti šo samazinājumu iekļaut vienā, viena procenta apmērā. Te ir ne tikai paša parlamenta budžetu, bet arī par citu institūciju attieksmi. Protams, mums ir jāuzņemas atbildība par parlamenta budžetu, un es uzskatu, ka turmākajās diskusijās mums tam būtu jāpievēršas. Paldies! Hārtonga kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es teikt, varētos īsi reaģēt uz abu referentu ziņojumiem. Manuprāt, šeit ir ārkārtīgi daudz dažādu projektu. Es redzu, ka komisija vēlas nogaidīt ar īstenošanas ziņojumiem, un šogad arī vajadzētu kontrolēt, vai šī īstenošana ir bijusi veiksmīga. Man, kā deputātam, tieši tāds arī ir pienākums. Tagad īsi par Frančeskas ziņojumu 2012. gads. Man ir radies iespējas, ka tiek pieņemtie reāli politiski lēmumi. Budžets īstenībā vairs netaupa naudu. Manuprāt, tas ir patiešām nožēlojami, un man ir bail, ka šogad mēs saskarsimies ar tādām pašām cīņām kā pagājuši, kad tas noteikti pilsoņiem neko labu nenozīmēs. Paldies! Helgai Tripelē vārds. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī abām referentēm, sākšu ar Frančesku. Kā zaļā deputāte es īpaši atbalstu uh, modernizācijas stratēģiju Eiropas Savienībai līdz pat 2020. gadam. It īpaši, ja tā tiks īstenoti labā veidā. Frančeskas uh, ziņojumā, um, runājot par septītajā, septiņām prioritāt, prioritātēm, ir runāts par lauksaimniecību. Ja mēs paskatāmies uz lauksaimniecības budžetu, struktūra fondu un kohēzijas politikas budžetu, mēs varēsim izmantot eh, jaunas prioritātes tikai tad, ja tiks izmainīts lauksaimniecības budžets un kohēzijas budžets. Ja tiks noteikts lielāks ilgspējīgums un resursa efektivitāte. Tieši tāpēc es domāju, ka šeit uh, Mēs nesaskaramies tikai ar padomas problēmu, bet arī ar vairākumu šajā parlamentā. Ja mēs eh, paskatāmies uz uzklausīšanām Sūri komitejā, tad, manuprāt, nav vajadzīgā vairākuma, lai panāktu šādas izmaiņas. Ja mēs vēlamies iekļaut jaunas prioritātes, tad mums ir jāsamazina vecās. Budžets netiks reāli palielināts, un tieši tāpēc es šeit nesaskatu lielu problēmu. Te nav runa tikai par uh, padomas vainošanu, te ir arī runa par mūsu iekšējām problēmām. Ja mēs iekļausim šīs jaunās prioritātes, tad mēs saskarsimies ar to, ka mums būs vecais budžets ar visām vecajām problēmām. Tagad pievērsīšos Fernandesa kungam. Šis kopējais mērķis attiecībā uz konsolidāciju ir, protams, ļoti labs, taču es nedomāju, ka saturs atbilst virsrakstam. Dzirdēju, ka jūs vēlaties investēt vairāk elektroniskā pārvaldībā, bifi, vides politika, un te ir runa par ietaupījumiem, bet ietaupījumi parasti nozīmē investīcijas labākās, modernākās tehnoloģijās, un pēc tam tad arī būs ietaupījumi. Eiropas vēstures māja, tas jau tika minēts, es īsti neredzu, kādā veidā to varētu finansēt saskaņā ar konsolidācijas plāniem. Jūs un tautas partijas grupa noteikti neatbalstīsiet otro palīdzības kārtu. Varbūt jūs varētu vēlreiz par to pastāstīt. Pretējā gadījumā es īsti nesaprotu, ko nozīmē konsolidācija, ja jūs šeit detalizē, detalizēti neparādiet, kur tad mēs varētu reāli ietaupīt naudu. Paldies, Helga! Patiešām ļoti loģiska piezīme. Sí, gracias, presidente. Bueno, muy breve porque ya es evidente que. Paldies. Pavisam īsi. Vairākie kolēģi jau pastāstīja, ko viņa teica. Attiecībā uz Balsānī kundzes komentāriem, jā, patiešām jūs esat labi pastrādājusi. Izlasīju šo dokumentu un, manuprāt, varu jums lielākoties piekrist. Manuprāt, mūsu viedoklis par budžetu ir diezgan līdzīgs. Protams, ka jums ir vajadzīga palīdzība, mēs visi to labi apzināmies. Lāzānī kundze tieši tāpēc savā darba dokumentā ir iekļāvusi vairākus jautājumus. Varbūt mēs varētu sākt sniegt atbildes. Viena no šīm atbildēm attiecas uz maksājumiem. Kādu maksājumu līmeni mums vajadzētu pieprasīt? Komisijai ir pieejami visi dati, un tieši tāpēc tai vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu. Tai vajadzētu sākt noteikt maksājumu līmeņus ņemot vērā saistības un arī mūsu kapacitāti tās finansēt. Īsnībā tā nemaz nav mūsu problēma. Mums vajadzētu domāt par saistībām, jo maksājumi jau ir noteikti. Tie ir noteikti regulās, kur ir runa par programmām. Padomē var tās skatīt eh, pozitīvā vai negatīvā gaismā, ja runa par ietaupījumiem. Taču mūsu stratēģija ir jābūt tādai pašai, kā šī gada sarunās un arī iepriekšējā gada sarunās. Mums eh, vajadzētu vairāk izteikt argumentu par saistībām. Mēs varam te kaut ko iemainīt pret maksājumiem, bet jebkurā gadījumā minimālais maksājuma līmenis ir jāsaglabā. Balzānī kundze runāja par negatīvajām prioritātēm. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks uzdevums. Ne tikai tāpēc, ka pašlaik atrodamies krīzes vidū, bet arī tāpēc, ka šo uzdevumu vajadzēja veikt jau agrāk. Mums vajadzēja to darīt katru gadu. Dažas programmas strādā labi, tajās vajadzētu investēt. Citur, kur šī, šie rezultāti nav tik labi, naudu varētu sakt atņemt, bet tas nav jādara krīzes dēļ. Protams, varētu teikt, ka jā, pašlaik ir krīze, Mums vajadzētu būt stingrākiem. Mums vajadzētu ierobežot budžetu. Tieši tāpēc ir jāveic dažādi ietaupījumi, ir jāizvirza konkrētas prioritātes, kas ir būtiskākas. Taču neskatoties uz to, vai mēs baudām izaugsmi vai arī esam krīzes bezdibenī, pieeja ir līdzīga. Jebkurā gadījumā tas ir ļoti labs rīks, ko varētu izmantot. Te nav runa tikai par Balzānī kundzi. Gribēju izteikt tādu vispārēju komentāru. Bieži vien mēs piesaucam krīzi nevietā. Tagad par elastīgumu instrumentu piemērošanu 1A un 4. Mēs zinām, ka te šī situācija būs vissmagākā. Ir vajadzīga rezerve gan tehniskajā nozīmē, budžeta rezerve, gan arī e, tāda kā elastīga, tāds kā elastīguma rīks. Mums ir jādomā par EIB un tās iesaistīšanu. Pagājušā gada laikā un arī Sūra komitejā esam bieži dzirdējuši, ka mums vajadzētu izmantot EIB, it kā tā būtu kaut kāda sudraba lode. Jā, protams, EIB var izmantot tā ļā, varētu izmantot Tā varētu ļaut mums um, sasniegt savus mērķus, taču EIB nav tādas pašas budžeta lomas kā mums. EIB vienkārši ir sasaistāma ar mūsu darbu. Mums nevajadzētu izmantot EIB ietaupījumu veikšanai budžetā. Paldies! Ir pietiekušies vairāki runātāji. Ingeborga Grēsla pirmā. Divi jautājumi. Pirmā attiecas uz budžet, parlamenta budžetu. Mums vajadzētu publikai norādīt, ka mēs eh, cenšamies ietaupīt. Ja runa par 2010. gada budžetu, 705 vietās no parlamenta bija pieminēta Lisabona, un, un tad 34 vietās bija sekretariāts. Manuprāt, tie ir daudz vietu, kur mēs varētu daudz ko iegūt. Galu galā mums ir daudz uzdevumu jāveic tieši ar savu budžetu, tieši tāpēc sekretariātam ir vajadzīgs budžets. Mums ir jāatcerās e, par tām vietām, kur var ietaupīt naudu, un ir jādomā, kur tad varētu izdarīt arī samazinājumus ir jāatcerās, ka visiem nodarbinātājiem ir mm, divas nedēļas papildu brīvdienu blakus visiem um, obligātajiem atvaļinājumiem. Šos ciparus 100 uh, miljoni, 40 miljoni var samazināt, taču ir jautājums par to, vai mēs vēlamies šeit iedot vairāk. Padome pārdomā, vai nevajadzētu pieprasīt vairāk Eiropas Savienības komisijā arī tiek domāts par uh, to, ka varētu īstenot vairāk. Tā bija tikai tāda īsa plakus piezīme. Paldies, Ingai. Alvaro kungs, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Es koncentrēšos tikai uz Fernandeša kunga ziņojumu. Manuprāt, ļoti pozitīvi ir tas, ka šeit tiek pieminēti pamatprincipi - efektivitāte, caurdzamība, izmaksu kontrola, ilgtspēja. It īpaši tajos punktos, kur ir runa par vīdi, par papīra izmantošanu, samazināšanu un tā tālāk. Te, gal, te, te galu galā ir tādi inteliģenti risinājumi, kurus nemaz nav tik grūti īstenot. Galu galā mēs varētu samazināt arī mūsu izmantojamos dokumentus, jo parasti tie tiek nosūtīti pa pastu, pēc tam vēl uzlikt uz galda un aiznesi uz kabinetu, un tas noteikti ir ļoti daudz. Tāpat arī man jāpiekrīt eh, Tripeles kundzei, ka bieži vien idejas ir labas, bet pēc tam tās diemžēl netiek īstenotas. Galu galā te ir runa tikai par tādiem kā sīkumiem. M punktā ir eh, runa par eh, ēku iepirkšanu, nevis par īrēšanu. Uh, Mums ir arī bijušas diskusijas par um, ārējās rīcības dienestu. Holmēra kungs strādā pie šī ziņojuma, taču, manuprāt, uh, šos punktus varētu atcerēties, ja ir runa par ēku meklēšanu komisijā, taču galvā pastāv arī dažādas alternatīvas. Mm, bieži vien tiek noslēgti dārgi īres līgumi, nemaz neņemot vērā iespēju pirkt šādas ēkas. Konsolidētie resursi un budžets man šķiet pareizi, bet ir jādomā par to, kur to varētu piemērot. Te es atceros par kultūras komiteju, kas pašlaik arī eh, diskutē par tādām lietām kā komunikācija. Komunikācija budžets tiek uzskatīts par vajadzīgu. Galu galā uh, viņi veic ļoti efektīvu darbu. Šajā gadā viņi saņems pavisam ļaunu pārsteigumu kultūras komitejā. Tagad es eh, piekritīšu arī Greslis kundzei. Kādā veidā tad mēs izdarīsim samazinājumus 2012. gadā attiecībā uz personālu? Kāpēc tad mēs parlamenta sekretariātā vēlamies eh, piesaistīt vairāk personāla un kāds tad ir mērķis un kā tas viss tiks izlietots? Ja mēs paskatāmies uz cipariem, tad eh, no sekretariāta puses eh, parlamentā mēs redzam interesi, lai tiktu dots vairāk iespēju iejaukties reglamentā un darīt tādus pienākumus, kas īstenībā šīm personālam nemaz uh, nepiemīt. Gorans Pērns runāja par izvērtēšanu, par mm, rentabilitāti un tā tālāk. Šajos priekšlikumos mēs varētu arī pameklēt, ko tas mums īsti dos. 12. pāns kā mēs varētu izmantot un paskatīties, kāda ir finansiālā efektivitāte. Attiecībā uz videokonferencēm būtu jāpārdomā, cik lieli šeit varētu būt ietaupījumi, salīdzinājumā ar delegāciju braucieniem. Vai šeit ir kādi aprēķini, kas parādītu, kādu pievienoto vērtību varētu dot šādas struktūras? Tāpat arī mm, lieta, kas netika uzskaitīta, bet kas, manuprāt, ir ļoti aktuāla. Mums vajadzētu pārdomāt, vai tas, ko mēs izdodam mūsu drošības dienestiem, ir adekvāti. Mm, Piektdien bija jau trešais incidents mm, pavisam nesenā pagātnē, un te man ir jādomā, vai šie liedzekļi tiek izmantoti adekvāti. Varbūt mēs varētu uzlabot struktūras, Varbūt mēs varētu šeit iesaistīt investīcijas, bet varbūt tas ir tikai tāds orgaz, organizacionāls jautājums. Jebkurā gadījumā esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbībā pie grozījumiem noteikti šo ziņojumu uzlabos. Te es īpaši domāju par parlamenta sekretariātu un komunikācijām, kas, manuprāt, ir būtiski aspekti. Paldies eh, vicepriekšādētā kungam, Bokuraš kungam vārds. Paldies. Ļaujiet man sākt ar to, ka vēstule, kuri, eh, kom, kur komisārs Levandovski mums ir atsūtījis, ir ārkārtīgi svarīgs dokuments. Un tas attiecas eh, uz vēl plašāku apvērumu nekā, nekā mēs būtu domājuši. Tad teksts pats par sevi attiecas uz komisijas uh, nolūkiem, uh, kā tā, uh, kā tā virzīs savu budžetu. Manuprāt, tas atspoguļo komisijas veiksmīgo darbu, un tas arī norāda, kā taisās rīkoties Eiropadoma. Tad budžetā, budžets ar plus 4%, manuprāt, šim gadam ir nereāls. Tiem, kur ir ļoti optimistiski pār Eiropas lomu šajā jautājumā, tad man jums jāsaka, ka eh, krīze joprojām pastāv, <clears throat> un mums tā ir jāņem vērā. Piemēram, pavērojot situāciju Spānijā un Portugālē. Tad tas ir jāņem vērā. Eiropas budžetam ir eh, jābūt ļoti taupīgam. Un mums rūpīgi jāpasveic, cik ļoti mēs vēlamies, lai tas uh, tiktu paplašināts. Eh, ļoti daudz cilvēku, tā skaitā referents, ir uzsvēruši, ka <clears throat> mēs vēlamies budžetu eh, ar ļoti spēcīgām pozitīvajām prioritātēm, un, un tāpat ir jāņem vērā atsevišķas negatīvās prioritātes. Šajā jomā vēlos brīdināt referenti. Viņai nevajadzētu pārāk koncentrēties uz sinerģijām starp Eiropas Savienības budžetu un nacionāliem valstu budžetiem. Uh, jo, jo valstu budžeti ir pilnīgi atšķirīgi. Ja mēs analizējam valstu budžetus, tad 90% šo budžetu eh, pārsvarā ir koncentrēti uz uh, pašreizējo izdevumu realizēšanu. Un jūs pati teicāt, ES budžetam ir jāspēj paplašināties, un tas nav budžets, uh, kurš, kurš būtu jābalsta uz izdevumiem. Tam būtu vairāk eh, jābūt balstītam uz ieguldījumiem. Arī Helga Triple uzsvēra, mēs vēlamies veicināt izaugsmi un vēlamies vairāk, ieguld, eh, vairāk tērēt ieguldījumiem. Mēs vēlamies ieguldīt cilvēku resursos, mobilitātē un citās prioritātēs. pastāv sinerģijas, protams, starp enerģiju un transporta, enerģijas un transporta infrastruktūru. Nu, tad tādā gadījumā mums ir eh, jāpiecieš šī situācija un, piemēram, jāsaka, neaizmirsīsim nu, par globalizācijas fondu. Tad mēs tērēsim tikai pašreizējiem izdevumiem un saglabāsim status quo. Runājot par Fernandeša kunga papīra taupīšanas idejām, es domāju, ka mēs uh, piekrītam Levendovski kunga uh, vēstules vēstījumam, un mums tiešām ir jātaupa tur, kur mēs varam, kas nozīmē, eh, ka es ir atteikusies no daudzām, daudzām daudziem plāniem, piemēram, eh, Eiropas vēstures mājas. Citreiz ietaupījumi parādīsies tikai, teiksim, pēc četriem gadiem. Mums ir mums ir jādefinē prioritātes daudz precīzāk, eh, jā, jādala pozitīvās un negatīvās prioritātes, un, un šis budžets ir atšķirīgs no valstu budžetiem. Eh, un jā, jākoncentrējas uz ieguldījumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. <clears throat> Man prieks, ka uh, Levandovski kunga uh, idejas tiek atbalstītas. Vetmanis kundze lūdzu. Uh, Paldies. Es vēlētos pavisam īsi runāt par decentralizēto aģentūru jautājumu. Balcānī savā ziņojumā 8. lapusē par to runāja. Es domāju, ka mēs visi varētu piekrist tam, ka decentralizētās aģentūras ir tāds kā prestiža jautājums dažām valstīm. Uh, es esmu viena no tām, kas runā par efektivitāti. Galu galā šāda efektivitāte un tās izvērtējums mums ir steidzam nepieciešams. Es vēlētos arī norādīt, ka jādomā arī par to, kā mēs varētu ietaupīt līdzekļus. Varbūt mēs varētu pārbaudīt šo aģentūru saimnieciskumu. Varbūt mēs varētu padomāt, kā izdarīt ietaupījumus uz aģentūrām. Paldies. Mēs informēsim Jūtu Hauku par šo priekšlikumu. Vārds Ivaram Godmanim. Paldies, priekšādātāji. Eh, es domāju, ka viss ir vairāk vai mazāk skaidrs, ja mēs eh, Panazējam pirmo tabulu. Valstu programmas, nacionālās programmas līdz 2012. gadam. Un te ja mēs varam redzēt, kādas ir procentuālās atšķirības. Es e, redzēju, ka, nu, dzirdēju, ka padome rīkojas daudz konservatīvāk. Tomēr e, tas, ko mēs varētu sākt, e, vai mēs varētu Uh, panākt tādu pašu izaugsmi, kāda bija 2000, kād, kāda, kādu mēs plānojam 2011. gadam. Vai tā ir realistiska? Ja mēs panazējam uh, rudenī veiktās prognozes, tad uh, tās nav visai pozitīvas. Komisija paziņojas, ka IKP izaugsme 2010. gada pavasarī Eiropā gandrīz visur bija 1,7%. 2010. gadā e, tā atšķīrās uz pusi, tad udenī, rudenī tā bija 0,8% un Ja mēs tai panazēm 2012. gada prognozes, saskaņā ar komisijas vērtējumu izaugsme būs 2%. Jūs redzat, kāda ir atšķirība, un tā, to nosaka ieguldījumi. Rudens prognozē ieguldījumi, plānot ieguldījumi bija 4,2%. Pat komisija uzskata, ka IKP daļa, kas sastāv no ieguldījumiem, pieaugs pat trim vai četrām reizēm. Tas būs trīs vai četras reizes vairāk nekā IKP. Mums būtu jārunā ar padomi e, par šo jautājumu. Ja mēs balstām finanses uz šiem, šādiem ieguldījumiem, e, tad vai mēs gūsim panākumus? Tad vai mums pat viskonservatīvākā pieeja Eh, pieejai nevajadzētu attālināties no 2010. gada pieejas un IKP izaugsmas. Eh, otrkārt pār, par eh, budžeta piešķi, par līdzekļu piešķiršanu. Cik naudas, cik līdzekļu būs nepieciešams, piemēram, lauksaimniecībai, un vai tas būs realistiski? piemēram, divreiz eh, vairāk 2011. gadā. Ja mēs saglabājam vienu procentu, eh, tad tas varbūt ir realistiski, bet 2% nav īpaši realistiski. Paldies! Merci, mon cher collègue. Je crois qu'effectivement, l'analyse économique. Paldies, saka priekšsādātājs. Es domāju, ka jūsu ekonomikas analīze bija ļoti interesanta. Tomēr mēs saskarsimies ar šādām grūtībām. Atšķirības starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām. Mēs esam uh, Lisabonas līgumu ieviesuši dažādas izmaiņas, un tad, kad darbinieks eh, ir pieņem, pieņemts darbā, tad ir jāmaksā apropriācijas eh, par šī darbinieka rekrutēšanu. Ļoti iespējams, eh, ka mēs nepaukstināsim apropriāciju maksājumus. Un tā milzīgā kļūda, ko ir izdarījušas valdības, ir runāt par maksājuma apropriācijām, Tomēr eh, saistību apropriācijas ir eh, daudz svarīgākas. Maksājuma apropriācijas ir atkarīgas no eh, iepriekšējiem maksājumiem. Tātad paldies visiem, kas ir izteikušies. Referenti, protams, izteiks noslēguma piezīmes, taču es vēlos arī izteikt dažus komentārus. Uh, Balzāni kundze e, ir izstrādājusi darba dokumentu, kas ir diskusiju pamats e, specializētajās komitejās parlamentā. Un tas e, piedāvā e, atsevišķas vadlīnijas. Mums ir vēl jāņem vērā cits dokuments, e, un tas ir e, likumprojekts, par kuru mēs eh, drīzumā diskutēsim parlamentā. Kad komisija pieņēma eh, budžeta projektu, tad uh, tad tā ir tikai viena institūcija, kas uh, eh, eh, lēma par budžetu. Ir arī citas institūcijas, kas izsaka savus atzinumus, un, un, ot, un otra institūcija, kas, kam te būtu jāpiedalās, vēl nav izteikusi savu atzinumu un viedokli. Bet padome jau ir pieņēmusi, apstiprinājusi vadlīnijas. Padome. Eh, mēs, protams, cienām padomi, tomēr vai mums ir jāizvērtē prioritātes. Es redzu, ka šī ideja uzpeld katru gadu, un par to mēs ļoti daudz strīdamies. Tad tas ļoti grūts, eh, grūta politiska eh, diskusija, un referentiem, referentam ir jāizlem, kāda tad būs uh, Eh, kāda būtu vislabākā rīcība, tomēr mums ir jāņem vērā negatīvās prioritācijas. Piemēram, budžeta komitejā mēs varētu nolemt eh, neieklausīties citu komiteju viedokļos, un mēs varētu uzsvērt, eh, ka mēs zinām, kā, kā izstrādāt prioritātes. Ja mēs sākam ieklausīties lauksaimniecības un, un ār, ārlietu komitejās un, tad, eh, tad negatīvās prioritātes var eh, ievērojami pieaugt. Tad Ungārijas prezidentūra uh, ir uh, veikusi savu ieguldījumu. Paldies par jūsu izpratni pagājušā gadā, kad mēs strādājām uh, uh, Beļģijas prezidentūras vadībā. Tāpat arī mums, eh, mēs varētu konsultēties ar citām iesaistītajām pusēm. Eh, ministru padome gan eh, nekonsultējas ar pāriem, ja vēlas veikt samazinājumus, tad veic samazinājumus. Tomēr mēs tā nestrādājam, mums vajadzētu rast kopēju risinājumu un vienoties, vai līdzekļi ir pienācīgi, bijuši pienācīgi iztērēti. Tas e, būtu sākums. Ja, e, ja mēs redzam, ka visinteresantākās, svētīgākās politi, e, politikas nostādnes nesaņem pienācīgu finansējumu, tad nu, tas būtu jārisina. Tas ir mans komentārs un došu vārdu arī referantei. Uh, Fernandesa kungs un tad vārds Frančeskai. Paldies priekšādētāji. Vēlos uh, atsaukties uz pagājušajā sanāksmē apspriesto. Šis parlaments un komiteja tām uh, nevajadzētu uh, apstrīdēt saistības, kas, ko mēs jau esam uzņēmušies. Mēs uzņēmāmies noteiktas saistības, un tad mums būtu jāizvērtē, kā tās tika īstenotas. Mums būtu e, jāpadomā, e, kā mēs rīkosimies turpmāk. Tad šeit, e, ja mēs uzņemamies saistības, tad ir jāie, jāizteno jaun, jāņem vērā jaunie apstākļi, jaunie nosacījumi mēs šajā, šī ziņojuma ietveros analizējam politiskās prioritātes. Mums ir divas rezolūcijas. Viena ir par politiskajām prioritātēm, un uh, ot, otrs ir par uh, aprēķiniem. Un, ja mēs panalizējam es, aprēķinus, tad tiem vajadzētu atspoguļot mūsu politiskās prioritātes. Mēs kā komiteja nesam izpildu institūcija. Un te mums ir eh, mums eh, jā, jārunā par Levandovski kunga vēstuli. Vēstulē, vēstulē datēta ar februāru beigām. Eh, manuprāt, mēs nevaram iekļaut šo dokumentu ziņojumā. Es nezinu, vai citi referentam piekritīs, tomēr eh, nu, tas, tas, būtu, tas būtu pārāk vēl, tā būtu iekļaušana jau pēc faktiskā datuma. Es vēlos runāt par eh, celtniecības politiku, būvniecības politiku. Eh, Es, dom, es domāju, ka viedoklis, kas pastāv manā politiskajā grupā, tam piekritīs arī citas politiskās grupas. Tad jāatdala izmaksas. Tas arī attiektos uz komunikācijas politiku. Būvniecības politika jau ir, par to jums jau daudz esam diskutējuši, un šajā sakarā mums ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums. Runājot par konsultāciju, ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka no 2012. gada un turpmāk mums būs konsolidēts budžets, kas eh, eh, nodrošinās stabilitāti. Jaunajā institucionālajā eh, ietverā mums ir jābūt skaidrībai par dažādām, poz, dažādiem skaitļiem, jo projām ir daudzi aprēķini, kas nav īsti skaidri. Piemēram, ārējās darbības dienests. Tikai no 2013. gada mēs zināsim konkrētus datus, un tad mēs varēsim veikt atbilstoši konsolidēto plānošanu un nodrošināt stabilitāti. Mēs ceram, ka birojas izstrādās priekšlikumu un eh, atbildēs uz eh, daudziem no šiem jautājumiem. Tad mums ir jautājums par efektivitāti. Es domāju, ka šī jēdziena izmantošana, un te es atbildēšu vairāk kungam, eh, nav obligāti vajadzīgs vairāk līdzekļu. Mums ir vajadzīgas efektīvas sistēmas, kas tiešām labi darbojās. Uh, birojas, eh, birojas piedāvās mums savus priekšlikumus par izdevumiem. Kādi tie varētu būt? Mēs, eh, protams, nedrīkstam aizmirkt, aizmirst eh, tiesi, izcilību tiesību aktu izstrādes jomā. Mums ir uh, Eh, jāatceras, ko pilsoņi no mums sagaida. Mums ir jāņem vērā 2012. un 2013. gada budžets, jo tas būs eh, arī nākamo turpmāko budžetu eh, atskaites punkts. Runājot par komentāriem, vēlos pateikties kolēģiem par komentāriem un ar nepacietību gaidu, kad varēšu sadarboties ar jums. Es ceru, ka mums izdosies rast veiksmīgu risinājumu Šobrīd mēs runājam par politiskajām prioritātēm. Mēs nerunājam vēl par cipariem. Paldies. Paldies referentam, saka priekšstādātājs vārds Franceskai. Paldies. Ja jums nekas nav iebilstams, tad es vēlētos sākt ar prioritāšu jautājumu, kur izcēla vairāki kolēģi. Vēlos sākt ar eh, rezolūcijas priekšlikumu, kuru es jums prezentēšu 3. martā. Ļaujiet man šo tev paskaidrot. Ņemot vērā to, kas notika pagājušajā gadā un ņemot vērā, ka mēs ieņēmām stingru nostāju eh, attiecībā uz vairākām rezolūcijām, eh, piemēram, 16. jūnijā par pārvaldību un par decembra rezolūciju, Mums ir arī svarīga pakotne e, septembrim. E, vēstījums te ir pavisam skaidrs. Eiropas Savienība ir pieņēmusi stratēģiju nākamajai desmitgadēji, un mums ir, e, mums ir jāpanāk konverģence. Mums rīcībā nav ļoti daudz resursu, tāpēc mums ir jāmēģina izvairīties no eh, izkliedes. Eh, sasaukuma darba laiks ir sācies, un mums ir, eh, mums ir jāņem vērā, ka budžets būs tāds virzītājs spēks, un prioritātes varbūt ne tik daudz no politiskās perspektīvas, bet no institucionālās perspektīvas uh, un ņemot vērā 29. septembra pakotni, kurā ir, eh, kurā ir eh, pasniegta mūsu jaunā, ja, jaunā stratēģija, eh, tas viss, tas viss ir 2012. gada stratēģijas pamats. To, visu, to mēs varējām arī izlasīt komisijas izaugsmes dokumentā. Stratēģijai ir pieci galvenie mērķi - darba vietas, izglītība, sociālā iekļaušana, eh, darba vietu radīšana, vidas aizsardzība. Tad vispirms eh, mums ir jākoncentrē eh, budžets atbilstoši iepriekšējiem lēmumiem un komisijas lēmumiem. Tas, ko mēs uzsvērām decembra rezolūcijā, uh, tad mums 2012. gada stratēģijā ir jāmēģina izvairīties no, eh, no strupceļa, kas, kas, kur, ko mēs saskarāmies Lisabonas stratēģijas laikā. Mums ir eh, jā, jānodrošina līdzekļi galvenajiem mērķiem. Tad rezolūcija, kur es jums prezentēšu 3. martā, ir par eh, šiem jautājumiem. Tas ir par skaidru, tas, ir, tas būs skaidrs priekšlikums. Tajā būs skaidri izte, paskaidrots, kāda ir šī stratēģija. Uh, Mums ir jārada sistēma, eh, kurā, eh, kurā ir iekļautas mūsu prioritātes nākamajai desmitgadēji. Tagad par negatīvajām prioritātēm. Pieminēju negatīvās prioritātes ne tikai tādēļ, lai, lai uzsvērtu, cik svarīgs ir šis priekšlikums, bet lai mēs padomātu strateģiski, negatīvās prioritātes nav tikai prioritātes, kas nav izdevušās vai nav veiksmīgas, dažreiz prioritātes kļūst negatīvas, jo e, tas vairs e, e, neatbilst pašreizējiem apstākļiem un nosacījumiem. Dažreiz ir nepieciešams jaunas, pozitīvas prioritātes, un, manuprāt, tas ir galvenais budžeta politiskās e, pielāgošanās spējas e, pamats. Mums ir jāspēj pielāgot e, budžets e, mainīgajiem laikiem. Un tas par to, par ko mēs domājām, e, kad izstrādājām e, finanšu sistēmu. Tātad mums vajadzīgi tādi priekšlikumi, kas nav tikai ieprie atbilst iepriekšējai pieejai, bet ir izteikti konkrēti konkrētos, eh, konkrētā formulējumā. Eh, šis stratēģija būs instruments, kas eh, ļaus izstrādāt jaunas prioritātes un ļaus mums, ap, ļaus mums apskatīt budžeta jautājumus, kas līdz šim, būt, kam līdz šim nebija pievērst, pievērsta uzmanība šajos grūtajos finanšu laikos. Paldies, saka priekšsādātājs. Komis Nākamo pāris dienu laikā Frančiska sadarbosies ar attiecīgām organizācijām parlamentā un 3. martā sagatavos vispārējās prioritātes stratēģijā un balsots tiks 16. martā budžeta komitejā un plenārsvētās tiks pieņemts 1. aprīļa sesijā. Komisija plāno visu paketni pieņemt 20. aprīlī. Kurā gadījumā, kolēģi, mums ir vēl pārsvarīgi jautājumi, maz laika palicis, tādēļ iesim uz priekšu ātri, bet, manuprāt, tās lietas, ko mēs skatījām līdz šim, bija pelnījuši tām atvēlto laiku, jo tie bija ļoti būtiski jautājumi, kurus mēs izskatījām kopā ar mūsu referentiem. Tagad ļoti strauji par 6 un 7 punktu. Tur tiek runāts par solidaritātes fonda izmantošanu pēc uh, plūdiem, kas pagājuši gadu notika Pol Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Čehijā, Horvātijā un Rumānijā. Uh, referente ir Borgskundze un Sidonija ir referentu par budžetu grozījumu, bet, cik es saprotu, padoma vēl nav gatava pieņemt lēmumu, tāpēc lūkšu Raineri sākt eh, sniegt nelielu kopsavilkumu par šī dokumenta saturu. Un es eh, pieņemu, ka vēlāk mēs varēsim par to balsot, kad padomē būs izstrādāta nostāja šajā jautājumā. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Varu izteikties pavisam īsi, jo kādā no iepriekšējām sanāksmēm es jau runāju par skaitļiem, kas attiecas uz um, solidaritātes fondu mobilizāciju po, Polijai, Slovākijai, Čehijai, Rumānijai un uh, arī uh, kandidātu valstī Horvātijai. ja runa par šiem atsevišķajiem skaitļiem, tad eh, tos jūs varēsiet atrast jums pie, pieejamajos dokumentos. Protams, ka šis eh, stāsts ir tāds ļoti interesants. Pavisam īsi pēc ļoti sarežģītas budžeta procedūras eh, pieņemšanas, un par to runāja arī Sidonija, ka tikai īsu brīdi pēc šīs procedūras mēs varējām, mēs varējām veiksmīgi piemērot šo solidaritātes fondu mobilizāciju. Uh, Protams, ka mums vēl arī jāgaida reģionālās komite, reģionu nu, komitejas atzinums. Manuprāt, par šo ziņojumu mierīgi varētu pieņemt nākamajā budžeta komitejas sanāksmē. Paldies, Sidonija, lūdzu. Domāju, ka jums ir kas sakāms. Paldies! Priekšētāji, manuprāt, pats svarīgākais ir, lai padoma paskaidrotu, kādas čēršļi ir radušies tai pirms tā pieņem lēmumu. Un mēs vēlētos uzzināt, kādēļ ir kavēkļi lēmumu pieņemšanā un piekrīt iepriekšējiem runātājiem. Un mans uh, ziņojums par budžeta grozījumu ir gatavs. Tādēļ es, protams, piekrītu un atbalstu komisijas priekšlikumu. Un kā jau esmu rakstījusi savā ziņojumā, es domāju, ka rēģējot uz šādām katastrofām ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Tieši tāds ir šī dokumenta mērķis, un es neredzu, kādēļ šī fonda iniciācijas procedūra ir tik lēna. Paldies, redzu, kāds grib vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzdot eh, jautājumu referentam, cik tālu eh, šī, Eiropa, šī summas Eiropas Savienība izmaksās automātiski, jo arī te tiks pārbaudītas eh, dalība valstis. Esmu kontaktējies ar Ungārijas pārstāvjiem un šķiet, ka daudzas ēkas ir tikušas uzbūvētas tādos reģionos, kas ir īpaši pakļauti plūdiem. Uh, Tāpat arī ir tikuši noslēgti apdrošināšanas līguma attiecībā uz, uz šīm ēkām. Ungārija pat ir apgalvojusi, ka, ja ēkas tiek būvētas šādos reģionos, tad uz tām nedrīkst attiecināt šādus apdrošināšanas līgumus. Tad, tad vai tiks pārbaudītas šādas situācijas dalībvalstīs? Znaczy z zainteresowaniem wysłuchałam y, e, pańskiej wypowiedzi, bo chyba... Jā, paldies par jūsu interesanto jautājumu. Ir retas valstis uh, Eiropā, kas tik daudz ēku ceļu plūdu apdraudētos teritorijās. Varbūt ar no jums nav interesēti solidaritātes fondā, bet vēlos teikt, ka mēs ar to nekādā veidā neatmaksāsim privātu zaudējumus. Tas ir saistīts ar kompensācijām, lai uzlabotu infrastruktūru, un priekšnosacījums ir tāds, ka tā nav nekādā veidā saistīts ar aptrodušināšanu. Šī solidaritātes fondā nav nekāda privāta īpašuma. Paldies! Nu, tā kā vēl joprojām ir jāgaida padomas lēmums, tad pie šī jautājuma nāksies atgriezties vēlāk. Un tagad ejam pie sava nākamā darbkārtības punktā. Kresas kundze teica, ka desmitais punkts arī varētu tikt atlikts. Viņai nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotu dokumentu. Katru dienu, ieskaitot brīvdienas, viņa seko līdzi pāru un attīstībai starp komisiju un padomi. un esmu pārliecināta, ka dokuments, ko viņi galu galā sagatavos, būs ļoti interesants. Līdz ar to pārējām pie 11. punkta Dominika Rikēja programma integrētas jūrnie, jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalsta. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Ļoti ātri ir jāatcerās, ka šī politika attiecas uz jomu, kas sniedz lielu ārtavu Eiropas IKP Parlaments līdz šim ir atbalstījis šo politiku un pilotprojektu un sagatavošanās darbības, kas beigsies desmit šī gadā, ir jāturpina, lai nodrošinātu nepieciešamo finanšu ietvaru, lai šie projekti varētu turpināties. Un arī varētu paplašināt to piemērošanas zonu. 11. kategorijā budžetā, ko gatavo komisija 15 milju, 50 miljonu liels finansējums nākamo gadu gaitā ir piedāvāts. Mūsuprāt, tas ir atbalstāms, lai nodrošinātu pilotu projektu un sagatavošanās darbību nepārtrauktību. Tātad 50 miljoni nākamo divu gadu gaitā Ir arī vairāki grozījumi, kas nodrošina, ka nebūs subsīdijas bez konkursu izsludināšanas. Tad šie līdzekļi jāsadala pēc mērķa, jānodrošina attiecīgs finanšu ietvars, ir nepieciešams starp posma īstenošanas pārskats un parlaments ir jāiesaista igada programmu pieņemšanā. Teksta tiesību aktu daļā esmu norādījis budžeta pozīcijas, un lūk tie ir aspekti, kas interesē mūsu komiteju šī atzinumā. Mums ir jāsniedz atbalsts šādai politikai, lai ļautu piešķirt 50 miljonus šai jomai, un lai šies līdzekļi nāktu no robežām otrajā kategorijā. Protams, jānodrošina labs pārskats. Paldies referentam. Krējē kundze, lūdzu. Jā, paldies. Eh, tikai pāris punktu. Nu, viens komentārs un pāris jautājumu. Jūs sakat, ka tas tiek finansēts starp sagatavošanās darbību un pilotprojektu jomu. Uh, Tajā ziņā mēs varam uzskatīt, ka 50 miljoni eiro ir ļoti maz progresa, bet šī politika Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtiska. Un ir vērts teikt, šajā ziņojumā varbūt arī uzrakstīt, ka ir svarīgi, lai būtu tiesiskais pamats integrētā jūrniecības politikai. Un tas būs saistīts arī ar mūsu debatu par finanšu plāniem. Es zinu, ka vēl Par to referents būs jāpārliecina. Un padomu šajā jautājumā izrāda, izrāda ļoti lielu konsekvenci. Var redzēt arī, ka arī nacionālās politikas būtībā palēnām šo jomu pamat. It īpaši Briti šķiet sāk ignorēt vairākus jūrniecības politikas aspektus un uh, līdz ar to varētu rasties nopietni starpgadījumi nākotnē. Tad jūs teicāt 50 miljoni. Un tas tiks ņemts no otrās kategorijas maržas. Tā nav gluži pārnese, bet es vēlētos nelielu precizējumu. Kā jūs esat sadalījuši šīs summas pēc mērķiem? Tad Vai jūs varat vairāk paskaidrot par tieši šo lietu? Paldies! Paldies par jūsu komentāru. Pats neesmu jūrnieks, bet esmu pārliecināts, ka mani spāņi kolēģi ar savu neuzvaramu armādu varēs mums palīdzēt. Un Britu politika un arī Francijas centieni šajā jomā varētu radīt eh, zināmas grūtības. Nu, jebkurā liksim mierā vēsturu, Dominika, vai jums ir kas sakāms? Jā, es mēģināšu atbildēt, runājot par šo maržu, jums ir pilnīgi taisnība. Šeit tekstā tiek eh, piedāvāts izveidot jaunu kategoriju un pārnest šo darbību no pilotprojektiem uz budžetu kā tādu. Un otrs jautājums ir par apakšprogrammām. Mēs sadarbojamies ar komisiju, bet jābūt iespējai arī parlamentam atgriezties pie šī jautājuma un ieviest kādas izmaiņas. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgs ietvars šādām debatēm. Mēs nevaram teikt vienkārši 50 miljoni un viss kārtībā. Mums ir arī jāzina, kas tur notiek. Paldies referenta kungam. Grozījumu termiņš ir 18. februārs, 10 no rīta. Varbūt to skatīsim vēl 3. martā. Un balsojums būs 15. 16. martā kopu sanāksmes laikā. Tālāk Hercogs kundze par starposmu pārskatu Eiropas satelīta navigācijas programmā. Lūdzu, izskaties ātri. Jā, paldies, es centīšos runāt pēc iespējas īsāk. Komisija ir veidojusi šo pārskatu un Remen kungs sagatavoja pārskatu intrakomitejas vārdā, un mēs sagatavojam savu ieskatu no budžeta komitejas puses. Detalizēt nerunāšu, bet ir svarīgi minēt, ka šodien Eiropas Savienības IKP atkarība no ASV GPS sistēmas ir līdz pat 7% apmērā. Līdz ar to mēs runājam par ļoti lielu ekonomikas nozari, kas pieaug par aptuveni 150 miljārdiem eiro, tā kā tas ir ārkārtīgi konkurētspējīgs uh, ekonomikas lauciņš. Un kādi ir aspekti, kas jāņem vērā? Pirmās izmaiņas bija 2007. gadā, tika teicis, ka nepietiekams finansējums GNSS programmām un tādai astotajā kategorijā bija jāpalielina piešķirtie līdzekļi līdz 13 gadam 4,2 miljārdu eiro apmērā. Tas pats atkārtojas ar ITS sistēmu, un tādēļ ir grūtības izplānot ilgtermiņa risinājumu šajās programmās. Otra lieta, kas jāapzinās komisija savā pārskatā 11. gada janvāra ziņojumā nav piedāvājis papildus finansējumu laikā līdz 13. gadam. Protams, ņemot vērā lielās izmaksas un lielos kavējumus GNSS programmā, viens no risinājumiem ir finansēt to ar septīto pētniecības programmu, bet to nevar pieņemt. Tas nav labākais turpinājums, ja vien mēs nevēlamies mainīt savu virzību no inovāciju savienības uz kādu citu virzienu. Manuprāt, mūsu komiteja nebūtu jāatbalsta šādu virzienu maiņu. Nākamā lieta Galileo ir Eiropas Savienības projekts, tāpēc jaunajā budžeta režīmā ir jānodrošina iespēja to pārvaldīt, ir jānodrošina infrastruktūra, uh, un arī šajā ziņā ir vēl neatrisināti jautājumi. Un tad starposmu pārskatā, kas ir svarīgākais budžeta ziņā, ir minēts skaitlis 1,9 miljārdi eiro, kas tiek minēta laikposmam pēc 13. gada, un tas ir uzskatīts par minimālo budžetu, un ikgadēji vēl 800 miljā, miljoni eiro Līdz 2014. gadam mēs tiksim sasnieguši 18 satelītus, bet pilnai sistēmai būs nepieciešami 28 satelīti, tādēļ jānodrošina, ka mēs ejam šajā virsienā. Un ko mēs izlēmām darīt šeit budžeta komitejā savā ziņojumā, no kurienes mēs sniegsim līdzekļus šai programmai nākotnē. Ja mēs vēlamies izmantot tikai kopienas budžetu, varētu to darīt izmantojot elastības instrumentu, vai arī pieņemsim, ka Eiropas Savienības budžetā būs konkrēts apjoms, bet kādas papildus izmaksas tiks sniegtas no starpvaldību instrumenta. Es nevēlos šeit pieņemt lēmumu, es esmu sagatavojis ziņojumu un gaidu vēnu referentu atzinumu. Varam piekrist ka šim projektam ir jāturpinās. Neuzskatu, ka Eiropai konkurētspējas labad būtu jādomā par šī projekta pārtraukšanu. Lūk, tādi komentāri no manas puses un uh, gaidu jūsu komentārus par to, kā mēs varētu šo projektu pātrināt un nevis to pārtraukt. Paldies! Ārtam kungs lūdzu. Paldies, priekšādētāji! Referente teica, ka izrādē jāturpinās. Es gribētu teikt, nē, izrāde ir jāaptur, tai ir jābeidzas. Pagājušā gada laikā mēs bieži runājām par šo projektu. Tiek izdots arvien vairāk daudz naudas, un uh, es īsti nesaprotu, kāpēc tas tiek darīts. Te ir runa par 9 miljardiem eiro, un uz 2013. gadu indikācijas ir varbūt mazliet mazākas, bet jebkurā gadījumā šīs summas būs ļoti lielas. Tad, tad eh, tiek šajā projektā ieguldīts ārkārtīgi daudz papildu līdzekļu. Es gribētu aicināt apturēt visu šo projektu un vienkārši atņemt šim projektam uh, elektrību. Paldies! Es varbūt runāšu pretēji tām, ko teica Hartonkungs, bet manuprāt, uh, ir jāatcerās referentus uzdotais jautājums. Tas ir specifisks projekts, ko ir izveidojusi komisija. Mēs šeit runājam par izdevumiem, tie rada problēmas, tie ir ieguldījumi, un tie runā arī par periodu pēc 2014. gada. Tie ir 800 miljoni eiro gadā visām šīm sistēmām, bet mēs nevienu reizi neesam pieminējuši ieņēmumus. Mani interesē iespēja saņemt arī ieņēmumus no šī projekta. Tā kā komisija vāda šo projektu un uh, izdara tajā ieguldījumus, es uh, gribētu jautāt, vai tiešām nebūs nekādu ieņēmumu Eiropas Savienībai, vai e, šīs sistēmas pārvaldītāji saņems ieņēmumus. Manuprāt, patiešām būtu jāņem vērā šie punkti. Tie ir būtiski ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no budžeta teorijas viedokļa. Vai jūs lūdzētu vārdu? Jā, bet pavisam īsi, jo mums vairs nav daudz laika. Nēsmu simtprocentīgi pārliecināts, taču atceros, ka mēs vienojāmies par Galileo projekta finansēšanu. Es biju un vēl ar vien esmu par šī projekta finansēšanu. Tas nozīmē, ka papildu finansējums būtu vajadzīgs pirms 2013. gada. Tas nevar nākt no kopienas budžeta. Es neesmu īsti pārliecināts, bet kaut ko tādu atceros, un tieši tāpēc otrais pants nav īsti pārējais. Mēs nožēlojam to, ka komisija neko citu nav likusi priekšā. Manuprāt, komisijai nemaz nav iespējas izteikt šādus priekšlikumus. Redzu, ka citi mēr galvu, tad, manuprāt, man ir taisnība. Paldies! Es domāju, ka mums patiešām vajadzētu beigt diskutēt par šo punktu. Ja jūs vēlaties uzdot kādus citus jautājumus, tad uh, Lūdzu, vērsieties pie referentes. Vēlētos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 16. februāris. Balsojums budžeta komitejā tiek plānots uz 16. un 17. mārtu. I, savu atzinumu ITRE komitejai, kas ir galvenā komiteja, iesniegsim 31. mārtā. Paldies Hercogas kundzei un arī visiem, kas izteicās par šo punktu. Par 14 punktu referents ir Alfonsīkums, bet viņš nav klāt. Taču jūs noteikti esat saņēmuši viņa ziņojumu projektu rakstveidā. Galvenā komiteja, zivsaimniecības komiteja, e, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 12, 11. februāris, un līdz ar to mēs varam pievērsties 15. darba kārtības punktam. Mums ir vairāki pārvietojumu pieprasījumu, viens attiecas uz komisiju. Jā, tie ir runa par pieprasījumu kategorijām. Tad par 15. punktu dod vārdu Sidonijai. Šīs pārvietojums attiecas uz zaudējumiem, acīm redzot, ir tiesas spriedums, kas liek Eiropas komisijai maksāt 12 miljonu eiro kompensāciju par zaudējumiem Sistran uzņēmumam. Tas ir tāds garš stāsts, un um, šī stāsta aprakstu, pārvietojam aprakstu jūs varat atrast uh, savos dokumentos. Man nepatika šie apraksti, pārveidojuma aprakstā, un tieši tāpēc es lūdzu komisijai papildu informāciju. Pirmkārtām šī summa ir liela - 12 miljonu eiro. Te ir runa par uh, kompensācijas izmaksu uzņēmumām par autortiesību pārkāpumu. Šis pārvietojums ir 6 miljoni 300 tūkstoši, 350 tūkstoši eiro, kas arī ir ļoti liela summa. Es kā referente iedzinājos detaļās. Man jautājumi komisijai bija šādi. Pirmām kārtām, kā tas īsti notika? Kā? Konkursa pieteikums 2003. gadā tika nepareizi iztūkots, un tā rezultātā tika zaudēti 12 miljoni eiro. Tas bija tāds vienkāršs jautājums. Otrkārt, es uzdevu praktisku jautājumu, ko komisija darīja, lai ierobežotu, samazinātu šos zaudējumus, kā arī eh, kurš ir atbildīgs, ko mēs no tā varam mācīties, kā arī kas pašlaik tiek darīts, lai novērstu šādu situāciju atkārtošanos nākotnē. Esmu saņēmusi vairākus skaidrojumus. Dažas no manām šaubām tika kliedētas, bet tagad man ir radušās arī citas šaubas. Tad mans galvenais jautājums bija mm, komisijai, bet to es neesmu, šo atbildi neesmu saņēmis rakstveidā. Tad, tad savā atbildē komisija apgalvo, ka šī lieta nebija tāda acīm redzama. Es nezinu, kāpēc šī lieta netika pārsūdzēta. Iespējams, ka to nebija iespējams darīt, bet mani interesētu, kāpēc netika iesniegta pārsūdzība. Otrais, un manuprāt, pats svarīgākais jautājums. Kāpēc Eiropas komisija pat, ja tā bija radušās uh, šaubas kāpēc tā neatcēla konkursu? Tātad, kad uzņēmums bija paziņojis, ka uzskata savas tiesības par pārkāptām. No komisijas atsūtītās atbildes šķiet, ka ir bijis strīds. Taču komisija veica savus izvērtējumus tās iekšienē. Mani interesētu, kas tad eh, šajā izmeklēšanā nogāja nepareizi, kāpēc tiesai bija cits viedoklis. Šīs summas ir lielas, tās, manuprāt, ir ievērojamas, un eh, vismaz saņemtajos dokumentos es neredzu, ka komisija būtu mēģinājusi šo lēmu pārsūdzēt. Es, protams, arī labprāt uzklausītu kolēģu viedokli par šo tematu. Un, ja kāds zina atbildi uz šiem jautājumiem, ko es uzdevu komisijai, tad man ļoti noderētu šāda informācija. Pašlaik es nevaru teikt, ka esmu par šādu pārvietojumu. Manuprāt, ir pārāk daudz jautājumu. Bien, je vous remercie. Paldies! Diemžēl, referentes kundze, mums nav tik daudz laika, lai mēs varētu nodrošināt viedokļu apmaiņu, pat ar komisiju nē. Ēkas finansēšana ārējās rīcības dienestam ir svarīgāka. Es zinu, ka jums ir jautājumi komisijai, un tāpēc mans eh, ieteikums būtu atlikt šo jautājumu līdz nākamajai sanāksmē. Direktors, kurš ir atbildīgs par eh, šiem jautājumiem, Diemžēl mēs nevaram šodien diskutēt par šo punktu. Varbūt jūs varētu šovakar tikties ar referenti vai arī iesniegt atbildi rakstā, rakstveidā un sniegt tādas atbildes, kas viņai šķiet pietiekamas. Tātad, tas būtu par 15. darba kārtības punktu. Tagad uzreiz varam pievērsties 16. darba kārtības punktam. Te ir runa par apropriācijām citām institūcijām. Es sākšu ar revīzijas palātu. Vēlētos pie mums sveikt Frīzes kungu. Man ir bijis tas gods viņu pazīt arī kā Eiropas parlamenta deputātu pirms vairākiem gadiem. Vēlāk viņš kļuva par uh, ievērojumu valdības loceklī, un viņš ir spēlējis arī ļoti nozīmīgu lomu padomē. Tātad par pirmo no pārvietojumiem. Mē, kad mēs sākām debates par šo pārvietojumu, man tas neradīja pārāk daudz problēmu, taču daži kolēģi uzdeva jautājumus, un tagad, kad revīzijas palāca pārstāvji ir klāt, es gribētu uh, aicināt savus kolēģus uzdot šos jautājumus. Nē, debates mēs nevaram noturēt. Varbūt mēs varētu uzklausīt Brīsa kungu, viņš varētu mums pastāstīt, kāpēc tad šis jautājums ir tik svarīgs. Vārds jums. Paldies, atvainojos, kas nevarēja piedalīties iepriekšējā sanāksmē. Šis pārvietojums ir padomes regulas piemērošana. Tā ir 77. gada regula, kurā ir noteikti noteikumi par tiesas locekļiem, un tiek noteikti arī maksājumi, kādi viņiem tiek izmaksāti, kad tiesneši beidz strādāt tiesā un viņu vietā stājas kāds cits. Tātad te ir runa par pabalstiem, kas ir jāizmaksā tiesas darbiniekiem. Paldies! Ņemot vērā šo skaidrojumu, kāds būtu jums ieteikums, vai mums vajadzētu balsot pār šo pārvietojumu? Vērtmens kundze vēl. Paldies! Es saprotu, kāds ir šī pārvietojuma pamatojums, taču mm, vēl ar vienu esmu saņēmusi atbildi uz to, kā pārcelšanās uz diezgan tuvu atriedošos dalībvalstu, dalībvalsti var izmaksāt ap 20 tūkstošiem eiro. Vai nevajadzētu vispirms iesniegt dokumentus un tikai pēc tam izdarīt maksājumu, vai arī tas ir vienkārši tāds automātisks maksājums? Automātiski. Ja es atvainojos, bet es labprāt saņemtu vairāk informācijas. Direktor kungs, lūdzu, sniedziet atbildi. Uh, Pavisam īsi centīšos paskaidrot. Pirmām kārtām ir vajadzīga nauda budžetā, lai mēs varētu mm, nodrošināt šo pārcāšanos. Te ir runa par pieciem darbiniekiem. Zviedrijas un Austrijas kolēģi pametīs tiesu mazliet vēlāk šogad. Un tad ir arī citi kolēģi, kas stāsies darbā viņu vietā. Devrīskungs stājās darbā šī gada sākumā. No katra no šiem cilvēkiem mēs saņemsim tāmes par pārcelšanās izdevumiem. Bet ir svarīgi, lai budžetā būtu šie līdzekļi, lai mēs varētu šo pārcelšanos pēc tam finansēt. Paldies! Referentes kundze, ņemot vērā šo informāciju, ko jūs domājat? Jā, iespējams, ka visa šī summa viņiem nav nepieciešama, un kā jau es minēju iepriekš, man šķita, ka varētu šo pārvietojumu apstiprināt, un es uh, rekomendētu balsot par. Tātad uh, balsosim par šo pārvietojumu. Kurš par? Pret? Trīs pret. Atturās? Viens atturās. Paldies, tas nozīmē, ka šis pārvietojums ir apstiprināts. Esmu pārliecināts, ka revīzijas palāta būs ļoti apmierināta. Vai jums ir vēl kāds pārvietojums, Helga? E, Šīs ir mazliet sarežģītāks, un varbūt tas ir saistīts ar e, nākamo darba kārtības punktu attiecībā uz ēkām. Te tiek lūgts Eiropas ārējās rīcības dienestam, nolasīšu vienu teikumu. Uh, būs eh, jānoslēdz līgumi ar darbiniekiem, kas sniegs pakalpojumus Eiropas ārējās rīcības dienestam. Komisijas ģenerāldirektorāts cilvēku resursu jautājumos sniegs eh, administratīvās pārvaldības dienestus personāla pārvietojumiem no padomes un arī jaunajam personālam. Infrastruktūras un ēku ģenerāldirektorātam būs vajadzīgs eh, papildu personāls, lai sagatavotos uh, Eh, jaunās Eiropas ārējās rīcības dienesta ēkas sagatavošanai. Tātad ir runa par 1,6 miljoniem eiro, lai sagatavotos jaunās ēkas administrācijai. Man tas šķiet mazliet dīvaini, atklāti sakot. Labi, jā, tad tā tas ir saistīts arī ar nākamā darba kārtības punktu, un mēs varēsim apspriest šos punktus kopā. Jā, varbūt mēs varētu apskatīt šos darba kārtības punktus kopā, lai mēs patiešām saprastu, ko tas īsti nozīmē. Manuprāt, tas varbūt nav labākais risinājums no vadības puses. Man arī šķiet, ka tas izmaksā pārāk daudz. Paldies, referents kundze. Tagad eh, pie 17. punktā, bet vēl ar vienu skatoties uz 16. punktu dodu vārdu Monikai Oholmējerei. Arī Salivāna kungs ir klāt, vēlētos viņu pie mums sveikt. Viņš ir Eiropas ārējās darbības dienestā vadītājs, un viņš ir atbildīgs par šo konkrēto jautājumu. Mums jau ir bijusi viedokļu apmaiņa, pat divreiz ir bijusi šāda viedokļu apmaiņa budžeta komitejā taču mums ir jāpieņem atzinumi šodien. Jā, Holmēras kundze, šeit ir runa par ļoti svarīgu lēmumu, un es gribētu to paskaidrot, ņemot vērā to, eh, ko mēs nolēmām iepriekšējā sanāksmē, par ko mēs spriedām iepriekšējā sanāksmē. Te ir runa par mm, ēku brēdēlu 1 un 2 piemērotību eh, šim eh, dienestam, vai arī par jaunu ēkas īrēšanu. Būtu iespējams izmantot Brēdā 1-2 ēku. Komisija ir uzrakstījusi, kādas būs izmaksas, bet tas, man liekas, ne, nedaudz apšaubāmi. Par to mums vajadzētu detalizēt apspriesties. Tas varbūt būtu būtiskākais eh, šajā jautājumā. Brēdeli ēku vajadzētu renovēt un eh, pārbūvēt piecu gadu laikā. Tas noteikti būtu ārkārtīgi dārgi un būtu vajadzīgi arī dažādi citi pasākumi. Eh, tieši tāpēc es eh, domāju, ka te radīsies arī problēmas ar laiku. Aus, uh, eine... Te ir runa arī par dažādu uh, pakāpenisku pār, pārcelšanos tiem eh, darbiniekiem, kas, kam ir jāpārceļās, eh, būs jādodās uz noīrēto ēku, un tad eh, padomas ēka netiks apdzīvota. Tādējādi noz tas nozīmēs to, ka mums jebkurā gadījumā vajadzēs noīrēt vismaz kādas jaunas ēkas daļu. Ja runa par pārcelšanos, tad tas noteikti aizkavētu Eiropas ārējās rīcības dienesta uh, darbības uzsākšanu. Tas, ka izmaksas būs dārgākas, tas eh, jebkurā gadījumā ir skaidrs, bet, manuprāt, mēs jebkurā gadījumā saskarsimies ar problēmām. Noteikti, ka mēs eh, saskarsimies ar daudz problēmām, ja mēs vēlēsimies Bredeli 1 un 2 ēku pilnībā renovēt, jo tā, tie ir runa par 70. gadu ēkām. Uh, Bokraškungs jau ir uh, saķēris galvu un uh, viņam ir patiešām bāli par to iedomāties. Ir jāatcerās, ka 70. gadu ēkas, ja tām ķeras klāt, var radīt daudz problēmu un tās sanēt ir patiešām sarežģīti. Ja runa nu par faktiem, eh, jā, šis lēmums noteikti nebūs vienkāršs, bet mums arī nav daudz pārāk daudz variantu. Uh, Mm, esmu uzrakstījusi tādu diezgan skaidru atzinumu. Pirmkārtām priekšēdētājs vēlētos teikt, ka ir jābeidz šie mužīgie mēģinājumi budžeta komitejai sniegt tikai pusi no cipariem un tos tā vispārīgi formulēt, un tikai pēc 25. papildu jautājuma un pēc pamatīgas analīzes budžeta komitejai izdodas iegūt faktus. Manuprāt, tas ir patiešām nepatīkami. Jā, sarunas personiskā ziņā bija patiešām patīkamas, bet šī faktu pētīšana nav vienkārša. Ja komisija, piemēram, saka, ka 850 kvadrātmetru ir plānotai, plānotā teritorija, un eh, tagad ir 880 kvadrātmetri, tad, manuprāt, nav adekvāti teikt, ka viss, kas attiecas uz platību līdz 850 kvadrātmetriem, uh, nav jāizskata attiecībā uz budžetu. Un nu, parlamentā mēs to būtu vienmēr vēlējušies, manuprāt šeit nav runa par platību, šeit nav runa par plānoto platību, tā nevar būt neitrāla attiecībā uz budžetu. Tagad attiecībā uz kapitāla ēku. Šajā īres līgumā netiek paredzēta pirkšanas opcija. Tie ir 12,5 miljoni eiro gadā, tāpat arī indeksācija palielina šīs summas. Un uh, gala izmaksas netiek pilnībā aprēķinātas, jo šeit nav iekļauts ēku aprīkojums, tad nav īsti noskaidrots, mm, cik tas varētu maksāt. Un pēc komisijas aplēsēm šī summa varētu būt daudz lielāka par 12,5 miljoniem vai arī mazāka. Ja ir runa par izmaksu neutralitāti, tad to kopumā nevarēs sasniegt. īsti nezinām arī, kā eh, šīs iekšējās telpu daļas tiks sadalītas, un nav arī skaidrs par telpu aprīkojumu. Tie varētu būt 20 miljoni, tāpat arī drošības izmaksas varētu būt 8,5 miljoni. Ja mēs vēlētos balsot pozitīvi par kapitāla ēku, tad savā atzinumā esmu ierakstījusi, ka izmaksu uh, izmaiņas vajadzētu izskatīt budžeta komitejā, un katru reizi vajadzētu šīs izmaiņas iesniegt budžeta komitejā, ja ir runa par summas palielināšanos. Jā, ja ir runa par samazināšanos, tad tas nebūtu tik svarīgi, bet ja šīs summas palielinās, tad mums vajadzētu detalizēti sniegt eh, šīs izmaiņas ar pamatojumu. Uh, Tad te ir runa par 49 tūkstošiem kvadrātmetru platības, kas atbrīvosies gan komisijā, gan padomē, gan ārējās rīcības dienestā. Komisija ir, ir attiecībā uz 11, 12 un 13 gadu paziņojusi, ka daļu no šīs platības viņa varēs atbrīvot eh, citās ēkās. 2012. gadā Kortenbergā un citās ēkās būs 107 eh, tūkstoši kvadrātmetru brīvs, bet, nu, ko varēs izmantot, tas ir cits jautājums. Ja runa par platību neutralitāti, tad, ja komisija vēlēsies izmantot konkrētu platību kaut kādu iemeslu dēļ, tad to varētu atbalstīt. Bet tikai tad, ja komisija mums paskaidros, kāpēc tā vēlas īrēt jaunu platību vai arī vēlas īrēt jaunas ēkas. Pēc tam, kad mums ir noslēgta džentlmeņa vienošanās ar padomi, es um, nevaru padomē kaut ko tādu pieprasīt, taču um, padome būvē jaunu ēku 53 tūkstošiem kvadrātmetru platības, un tas nodrošinās arī vietas Eiropas ārējās rīcības dienesta darbiniekiem. Bet eh, ir jāatcerās, ka nevar paturēt visas šīs platības, kas padomē jau ir, tā skaitā leks ēku. Tad, tad, manuprāt, šeit radīsies ārkārtīgi daudz izdevumu. Es vēlētos, lai padome uh, norādīt uz vidusposma stratēģiju. Nevar taču būt tā, ka institūcijas visu laiku paplašināsies un beigās tām nebūs vispār nekādas saimnieciskuma stratēģijas. Komisija cenšas rīkoties kā piemērs, tā cenšas izmantot lētākas, izdevīgākas ēkas, tai neobligāti vajag atrasties dārgajā Eiropas kvartālā. Padome līdz šim tā nav rīkojusies. Daži tulkotāji atrodas Brīseles centrā, un, manuprāt, tas nav pareizi. Padomēji vajadzētu par to padomāt. Tieši tāpēc es uh, uzskatu, ka institūcijām, komisijai, padomēji vai rīcības dienestam vajadzētu saimnieciski rīkoties attiecībā uz savu nekustamo īpašumu. Mums ir jānodrošina labāka ēku izmantošanas stratēģija. Priekšsēdētāji, ja es nebūtu visu tik skaidri formulējis, tad neviens neko nebūtu sapratis. Jā, tātad es balsotu par pirmo variantu, taču es vēlētos aicināt komiteju izdarīt spiedienu tātad uz kapitāla ēku. Es gribētu, lai komiteja atbalsta visu šo priekšlikumu, ko es esmu iesniegusi ar visiem tajā iekļautajiem nosacījumiem. Ja mēs to atliksim, tad attiecībā uz Eiropas ārējās rīcības dienestu mēs saskarsimies ar 15 mēnešu kavējumu. Ir jāatcerās, ka mm, die, šis dienests nav saskāries ar tādiem veiksmīgiem darbības uh, uzsākumiem, un mums vajadzētu vismaz nodrošināt to, lai viņu uh, ēka būtu labāka nekā tas, ko mēs pašlaik esam redzējuši attiecībā uz dienesta darba rezultātiem. Paldies referentei. Es zinu, ka es, es centos apturēt jūs. <clears throat> Tomēr mēs gandrīz esam izsmēluši pieejamo laiku. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu ļoti īsi, tikai pusotru minūti. Preferente uzskaitīja dažādus faktus, un viņas eh, priekšlikums ir tiešām racionāls, neskatoties uz ierobežotajiem līdzekļiem. Komisijas eh, pieeja ir tipisks piemērs tam, kā to nevajadzētu darīt. Patiesībā ļoti maz manevrēšanas iespēju un diskusijām. Uh, Eh, efektīvām diskusijām. Tāpat arī eh, mums nav informācijas par eh, ēku iegādes cenām. <clears throat> Dārgie kolēģi, mēs pat nevaram diskutēt par šo jautājumu. Mums nav trūkst manevrēšanas iespēja. Mums ir uh, jāvēlta uh, šis laiks varbūt kaut kam citam, kur mēs nedarīsim, neradīsim zaudējumus. Uh, Es e, kādreiz radīju šādu alternatīvu. Un situācija atkarīga no īpašnieka labās gribas. E, gan finanšu, gan laika ziņā mums ir jārot e, pienācīgs risinājums. Es atbalstu referenti un atbalstu šo atzinumu. Tāpat arī man ir cits priekšlikums, lai uh, uzliktu komisiju parlamentam saistības izvairīties no šādām procedūrām, procedūrām nākotnē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Voor optie 2, maar ik wil graag. Hartong kungam vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Gribēju runāt par otro variantu. Es uh, vēlētos uh, redzēt, lai protokolā tiktu iekļauts teikums, ka esmu pret e, šo priekšlikumu kopumā, jo es uzskatu, ka viss šis rīcības dienests ir naudas izšķērdēšana. Vēlējos piebilst, ka mums ir arī nākamā runātājs, ka šeit netiek nodrošināta izmaksu neutralitāte, jo mm, ar mums neviens nav diskutējis pat vienu sekundi, un tieši tāpēc man radīsies grūtības kaut ko tam līdzīgu akceptēt. Le dernier point qui restait à préciser, c'était est-ce que l'option. Labi. Tātad eh, vienīgais, par ko mums ir jāizlem, ir vai Breidela, Breidela opcija ir pieņemama. Ja mēs uh, to atliksim, nu tad tā nebūs īpaši laba doma. Hodlēn. Priekšsēdētāji, šajā situācijā neviens nav apmierināts, un mēs mēģinām izdarīt spiedienu uz lēmumu pieņemšanu. Es, es zinu, ka ir laika ierobežojumi. Priek... Tulkojums mums vēl pieejams tikai uz dažām minūtēm. Tad mans secinājums ir nebalsot par šo jautājumu šodien. Man ir, eh, ja, ja mēs nevaram pieņemt šo lēmumu, tad labāk eh, nebalsosim par to. Vēlos atgādināt, saka priekšādātājs tiem, eh, kuri sūdzas, ka jums netika dots pietiekami daudz laika uzstā, priekš uzstāšanās, tad jums ir jāievēro parlamenta noteikumi. Mēs ļoti sen jau par šo jautājumu diskutējām, mums vajadzēja izteikties agrāk. Eh, tad lēmums, eh, mums lēmums ir, š, eh, jautājums ir šāds, vai mēs sakām jā Breidela ēkai. Durānas kundze, mums, mēs attiek, esam aicināti izvēlēties starp mēri un holēru. Nu, kā mēs varam būt apmierināti ar šādu lēmumu? Runājot par parlamenta ēkām, Eh, mums vienmēr ir bijis jāsniedz visa nepieciešamā informācija. Paldies, Inga! Grēslis kundze, problēma ir tāda, ka mēs pat nezinām, vai kapitāla eh, ēka ir piemērota. Mm, ko izmaksās eh, pilnīgi šī ēkas aprīkošana? Varbūt tas izmaksās daudz vairāk. Bez šiem datiem es nevarēšu balsot par. Oui, mes chers collègues, en même temps. Jā, kolēģi, jau mēnešiem visas politiskās grupas sūdzas, kā Eštonas kundze un EAS, eh, eh, e ārējās darbības dienests, eh, nav mums, nav, nav ar mums konsultējušies, kāda varētu būt viņa turpmākā rīcība. Un tagad mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu ir nepieciešams vairāk informācijas. Ko jūs ieteiktu, referente? Es esmu pār pirmo variantu, un es gribētu aicināt eh, komisiju un Eiropas ārējās rīcības dienestu sniegt eh, savu atbildi. Tad eh, es esmu par pirmo variantu. Otrais, Gresas kundze, kapitāla ēku nevajag aprīkot, tas nav vajadzīgs, un esmu apskatījuši ēku, tas patiešām nav vajadzīgs. Uh, Brēdels, Brēdela ēkai ir uh, uh, drošības jautājums. Tad uh, šajā ēkā atrodas benzīna uzpildes stacija un, un supermarkets, tā kā tas noteikti neatbilst nekādiem drošības apsvērumiem. Es varu izvēlēties šeit tikai no tādiem variantiem, kas man ir pieejami. Diemžēl citu variantu man nav. Un, uh, ja mēs nevaram šeit Mēs varam, protams, šeit paust kaut kādas vēlmes un prasības, un mēs varam prasīt arī, lai tiek gatavota vidusposma stratēģija gan komisijā, gan padomē, gan arī ārējās rīcības dienestā. Manuprāt, jā, patiešām šī pašreizējā procedūra ir tāda diezgan nepatīkama. Je vous remercie. Donc, je soumets au vote l'avis de notre rapport. Paldies, tad eh, balsosim par to. Tad opcija A. Referentes opcijā kurš par? Saskaitīsim. Sixteen, seši, 16 pār. Kurš pret? Septiņi pret. Vai kāds atturās? Četri apturās. Tātad šī ir opcija, kura tiek pieņemta. Pēdējais jautājums ir e, pārvedumi. Vai, referenti, jūs domājat, mēs varētu par to izlemt šodien, vai ir mums ir nepieciešams vairāk laika? Tātad mēs atcelsim uh, balsošanu par šiem pārvedumiem uz nākamo sanāksmi. Atvainojos, kā es jūs steidzināju, tomēr mums bija jāpieņem šie lēmumi. Salivina kungam nebija laika izteikties, eh, tomēr viņš ir saņēmis finansējumu. Liels paldies! Un šajā telpā drīz tiksies koordinatori.